Thank you. Thank you very much. Could you please take a seat, please? Paldies. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varētu sākt. Mūsu šodienas sanāksmī sākam ar pirmo punktu, kā parasti, darbkārtības pieņemšanu. Ja iebildumu nav, tad uzskatām darbkārtību par pieņemtu. Tālāk otrais punkts. Man ir paziņojums attiecībā uz divu mutisko jautājumu pieņemšanu no ekonu koordinatoriem. Ekonu koordinatori 12. novembrī pieņēma mutisko jautājumu komisijai par taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem digitalizētā un globalizētā ekonomikā BEPS 2.0. Mutiskais jautājums tika izsūtīts deputātiem 13. novembrī. Tāpat tika pieņemts mutiskais jautājums komisijai par institūcijām un struktūrām ekonomikas un monetārajā savienībā. Eh, novērš, eh, interešu konfliktu novēršana pēc eh, publiskās nodarbe, mm, amata ieņemšanas. Tālāk īsa atskaite par starpiestāšu sarunām. Vispirms par pūļa finansēšanas dosjē. Trešais trialogs par šo jautājumu notika 20. novembrī. Abas puses turpināja sarunas par individuāliem eh, projektiem, kas tiek finansēts ar eh, platformām, tāpat arī regulas darbības jomu. Progress tiek sasniegts, bet ir daudz neatrisināt jautājumu, it īpaši investoru aizsardzības jautājums, par ko sarunas turpināsies 11. decembrī. Tālāk par taksonomiju 20. novembrī notika eh, trialogs pārsvarā par pārvaldības jautājumiem, platformu ilgspējīgai e, finansēšanai, dalību valstu ekspertu grupu, īstenošanas un deleģēto aktu izmantošanu un normas saistībā ar uzraudzību. Tāpat e, tika padziļināti diskutēts par koncepcijām, ka attiecībā uz pārejas aktivitātēm un saikni starp informācijas atklāšanu un taksonomiju. Sarunas turpinājās 27. novembrī, kur e, sarunu puses apmainījās ar viedokļiem par tehniskiem atlases kritērijiem 14. pāns, kritērijiem ekonomiskajai aktivitātei ar ievērojumu negatīvu ietekmu uz vidi 3a pāns. Tāpat attiecībā uz pāntiem no 1 līdz 4 un 5 līdz 12 nakšais trialogs notiks rīt 3. decembrī. Un tagad ķeramies klāt pie šodienas sanāksmes galvenā punkta. Respektīvi, monetārais dialogs ar Lagardas kundzi. Sveicu mūsu vidū Eiropas centrālās bankas priekšsarētāju Kristīnu Lagardu. Tas ir šī gada pēdējais monetārais dialogs, bet pirmais Lagardas kundzei. Iepriekšējais, kā jūs atceraties, notika 23. septembrī. Kopš iepriekšējā monetārā dialoga ECB monetārā nostāja ir palikusi bez pārmaiņām. Pēc septembrī pieņemtā lēmuma tika īstenoti atbalstoši pasākumi, kur raksturo izaugsmes palēnināšanās, lejupvērsti riski un pieaugošs spiediens. Tādējādi tas var veicināt eh, mājasarniecību un uzņēmumu piekļuvi finansēšanai. Tāpat eh, turpinās arī konverģence uz ECB vidējā termiņa inflācijas mērķi. Šodien priekšsēdētāja Lagarda prezentēs ECB skatījumu uz ekonomikas un monetāriem jautājumiem un notikumiem. Tāpat viņa arī e, apskatīs divus jautājumus, ko koordinātori izvēlējušies. ECB monetāras politikas stratēģijas pārskatīšana un naudas nākotne. Mēs esam veikuši sagatavošanas darbu šajos divos jautājumos, piedaloties atzītiem zinātniekiem. Dokumenti ir pieejami parlamenta tīmekļa vietnē. Kas attiecas uz ECB monetārās politikas stratēģijas pārskatīšanu, mēs atzinīgi novērtējam to, ka jūs šo jautājumu apskatījāt jau savā uzklausīšanā septembrī. Protams, viedokļi var atšķirties par to, kāds būtu vēlamais aptvērums šai pārskatīšanai Bet es uzskatu, ka lielākā daļa uzskata, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt Eiropas parlamentu pieaugušo lomu. Un jo īpaši šai komitejai eh, procesā. Es ceru, ka priekšsarētāji ņems vērā šo lūgumu. Mums ir daudz interesanta apskatām jautājumu, daudz ko sagaidām arī no šīs pirmās viedokļa apmaiņas, tāpēc Lagardas kundze lūdzu dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie ekonomikas monetāra lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi, tiešām man liels prieks ir atgriezties šeit pie jums. Kā jūs priekšsēdētāji sacījāt, šī mana pirmā atskaitīšanās sanāksme jūsu komitejā un es ļoti atzinīgi vērtēju iespēju atskaitīties par savām pēdējām četrām nedēļām. Es domāju, jūs saprotat, ka es vēl daudz ko mācos, pie tam pātrinātā tempā. Māc, cenšos arī iemācīties uh, vāciski un arī centrālās bankas valodu, lai neliktu vilties tiem, kas domā, ka katram vārdam eh, ir simtiem eiro liela vērtība bet varbūt eh, aicinu nepārinterpretēt manis sacīto. Es koncentrēšos uz eh, galvenajiem jautājumiem saistībā ar monetāro politiku. Kā jūs priekšsarētāji jau norādījāt, dialogs starp Eiropas parlamentu un tīpaši jūsu komiteju un ECB, manuprāt, ir ļoti svarīgs instruments, lai varētu saprast tos jautājumus, ar kuriem mēs, Eiropieši, cīnāmies. Un arī, lai saprastu, kā mēs īstenojam savu misiju. Kā jau es norādīju iepriekš, pēdējās dienās ļoti emocionāls brīdis man bija tad, kad parakstīju savu pirmo eiro banknoti. Šī gadījuma nozīmīgumu Es uh, sapratu tikai tad, kad Žansklaus eh, Trišē atgādināja man, cik tas ir svarīgi, un tad, kad es saņēmu no draugiem un ģimenes locekļiem lūgumu pēc iespējas ātrāk ieraudzīt šo banknoti. Un tas arī tieši nosaka, ka mums ir šis pienākums aizstāvēt eiro, būt eiro valūtas sargiem. Kā jūs zināt, Eirozonā atbalsts eh, eiro valūtai ir pieaudzis no zemākā līmeņa 62% 2013. gadā krīzes laikā līdz visu laiku augstākajiem rādītājiem 76%, kāds tas ir šobrīd. Uzticēšanās ECB arī ir pieaugusi, bet varbūt ne tik eh, dinamiski, kā tas ir noticis eh, attiecībā uz eiro valūtu. Mani priekšteči ECB ļoti sekoja šai eh, attīstībai. ECB atskaita atbildības prakses ir attīstījusies tāpat kā komunikācijas stratēģija. Uh, ECB caurskatāmība, ētika un labas pārvaldības ietvari ir tikuši harmonizēti, stiprināti un paplašināti uz visiem ECB padomes un uzraudzības um, valdes locekļiem. Tāpēc man ir svarīgi koncentrēties uz savienojumu meklēšanu ar cilvēkiem Eiropas Savienībā It īpaši uzlabojot to, kādā veidā mēs eh, sazinamies ar plašāku sabiedrību. Un tāpēc jūsu loma kā Eiropas parlamenta deputātiem un šīs komitejas locekļiem, manuprāt, ir tik svarīga. Jūs nodrošinat to, ka ECB sadzird cilvēku balsis un ka ECB sacīto sadzird cilvēki. Komunikācija man ir divvirzienu iela un tā ir absolūti nepieciešama demokrātijai, kas ir Eiropas pamatprincips. Un tieši šādā garā es arī pievērsīšos šai uzklausīšanai un visām nākamajām, kas man būs kopā ar jums tuvākajos gados. Sākšu ar pašreizējās ekonomiskās situācijas apskatu Eirozonā. Jūs jau to sākuma uzrunā priekšsarētāji pieminējāt, un tad es pievērsīšos diviem konkrētiem jautājumiem, kurus man e, lūdza komentēt. E, izaugsme Eirozonā paliek joprojām vāja. IKP pieaugums ir tikai 0,2% ceturksnī. Tāds tas bijis 2019. gada 3. ceturksnī. Un šāds izaugsmes vājums galvenokārt ir skaidrojams ar globāliem faktoriem Pasaules ekonomikas izaugsmas prognoze joprojām ir lēna, šī attīstība tiek prognozēta lēna, un tas ietekmē Eirozonas preču un pakalpojumu pieprasījumu un arī investīciju apmēru. Ražošanas mm, nozara, rūpniecība kā tāda ir tā, kas visvairāk cieš šajā E, situācijā, un tas sāk ietekmēt citas ekonomikas sektors. Nesenie pētījuma dati norāda arī uz e, izaugsmas palielināšanos pakalpojumu sektorā. Tomēr patēriņš uzrāda diezgan labus rādītājus, darba tirgus apstākļi joprojām uzlabojas, mudinot patērētājus saglabāt e, uzsākto patēriņa apmēru ilgstoša ekonomiskās aktivitātes palēnināšanās tomēr ietekmē cenu attīstību, kas ir um, bijusi minimāla. Saskaņā ar Eurostat aplēsēm inflācija novembrī bija 1%, 1 apmērā. Vai mēs skatāmies uz aptauju rezultātiem vai tirgu balstītiem pasākumiem inflācijas prognozes ir vēsturiski viszemākajā līmenī vai tūtam. Ko tad ECB var darīt šādā vidē, lai izpildītu cenu stabilitātes mandātu? Pirmkārt, monetārā politika var efektīvi strādāt pat, ja izaugsmi mazina ārējie faktori un tas ir iespējams nodrošinot labvēlīgus finansēšanas apstākļus visām ekonomikas nozarēm, nodrošinot skaidrību par šādiem apstākļiem arī nākotnē. Ar pieejamiem eh, kredītlīdzekļiem gan mājasemniecībām, gan firmām ir iespējams turpināt patēriņu un veikt investīcijas. Šāds atbalsts iekšējiem pieprasījumam atbalsta jo īpaši pakalpojumu sektoru, kas, protams, ir viss eh, eh, darba resursi ietilpīgākais mūsu ekonomikā. Tas palīdz aizstā, aizsargāt eh, darba vietas un ienākumu līmeni no um, iespējamiem ārējiem šokiem. Mēs šodien jau redzam, kā šis mehānisms darbojas. Relatīvā pakalpojuma nozars noturība ir galvenais iemesls tam, ka nodarbinātību līdz šim maz ir skārusi globālā ražošanas apmēra samazināšanās. Rēģējot uz vājākām prognozēm, ECB padome pieņēma virkni lēmumu šī gada septembrī, lai nodrošinātu, ka finansēšanas apstākļi arī turpmāk būtu labvēlīgi. Kā jūs to noteikti atceraties, manis, mans priekštecis Dragie kungs 23. septembrī ziņoja, ka ECB padome izlēma par pa pasākumu paketi, kur ehm, tika samazināta procentu likuma depozītu mehānismam līdz mīnus 0,5%. Otrs instruments šai paketē bija atsākt ehm, neto aktīvu iepirkšanas programmu, tālāk stiprināt arī procentu likmu un iepirkuma programmas īstenošanu. Ceturkārt, mētiecīgās ilgtermiņa refinansēšanas operācijas padarīt pievilcīgākas. Un piektais e, punkts bija ieviest jaunu režīmu atlīdzībai Eirosistēmā banku glabātām uh, Eh, glabātiem rezervu pārpalikumiem. Šie pasākumi darbojas visi kopā, lai procentu likmes būtu aptuveni tajā līmenī, kas atbilstu labvēlīgiem finansēšanas apstākļiem. ECB negatīvās politikas likmes un nākotnes vadlīnijas par to, kā varētu attīstīties notikumi nākotnē, ietekmēja īstermiņa un vidēja termiņa procentu likmes, kuras izmanto bankas, um, tad, kad izsniedz aizdevumus uzņēmumiem. Obligāciju neto iepirkumu uzlaboja situāciju vidēja un ilgtermiņa uh, ienesīgumā labvēlīgākie apstākļi, kas ir e, šim TLTRO 3, palīdzēja e, nodrošināt klientiem banku kredītus uz labvēlīgiem nosacījumiem. Un šeit uzsvars bija uz visām nozarēm, izņemot mājokļu nu, sektoru. Tāpat laikā ECB padomas lēmums septembrī parādīja, ka viņi ļoti piesardzīgi izturas pret monetāras politikas potenciālajiem blakus efektiem. Šis jaunais divu līmeņu režīms attiecībā uz eh, pārmērīgu rezervju atlīdzību ļauj um, īstenot eirosistēmas uh, negatīvu procentu likmes uh, tiem līdzekļiem, kas ir noguldīti šajā depozīta mehānismu ietvaros. ECB politiskā nostāja ir bijis galvenais virzītājs spēks iekšzemes pieprasījumam, un šis, uh, šī nostāja arī paliek spēkā. Kā ECB to ir norādījusi, monetārā politika turpinās atbalstīt ekonomiku un rēģēt uz nākotnes e, riskiem saskaņā ar mūsu cenu stabilitātes mandātu. Un, protams, ka mēs turpināsim nepārtraukti uzraudzīt mūsu politikas iespējamos blakus e, efektus. Kā jau es to apstiprināju iepriekšējā reizē, kad biju šeit, ECB joprojām ir apņēmusies īstenot savu um, plānu ievērot šo mandātu. Šī apņemšanās ļoti svarīga Eirozonas ekonomikas stabilitātei un Eirozonas iedzīvotāju labklājībai. Jūs esat eh, lūguši mani apskatīt arī divus konkrēts jautājumus, kas pēc manas skatījuma ir struktūrāls dabas jautājumi, ar kuriem saskaras mūsu monetārā politika. Konkrēti, jūs aicinājāt mani apskatīt ECB monetāras politikas stratēģiju šīs stratēģijas pārskatīšana sāksies pavisam drīz. Kā jūs noteikti zinat, monetāras politikas stratēģija nav kaut kas absolūti nedzirdēts. Tas ir pasākums, kurus īsteno daudzas, centra, daudzas centrālās bankas pasaulē, dažādā um, tempā, ar atšķirīgu dinamisku. Fed, Federāla rezervbanka ASV, šobrīd īsteno šādus pasākumus, visdrīzāk pabeigs to, kas e, tika uzsākts pirms aptuveni gada, un e, viņi pabeigs to 2020. gada otrajā pusē. Kanādas centrālā banka arī pārskata savu stratēģiju ik pēc pieciem gadiem, lai tiktu nodrošināta mandāta izpildu. Mūsu gadījumā Pēdējo reizi, kad ECB veica savu strateģisku pārskatīšanu, bija 2003. gads, tātad pirms 16 gadiem. Un šajos 16 gados ļoti daudz kas ir noticis. Makroekonomiskā situācija to ļoti ietekmēja lielā finanšu krīze 2008. gadā un valstu parādu krīze, kas ilga līdz pat 2011. gadam. Un Daudz nesanāk, šo situāciju ietekmē arī zems inflācijas līmenis vismaz lielākajā daļā no pasaules valstīm. Tāpat laikā saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, kā demografiskās um, izmaiņas, sabiedrības novecošana, tāpat arī ievērojams tehnoloģisks izmaiņas un klimata pārmaiņas, kas beidzot ir nonākušas galvenajās debatēs. Ikvienam, kurš ir interesēts nākotnē, kuram ir atbildība politikā. Un parastās zināšanas šobrīd jau tiek apšaubītas, un monetārā politika globāli ir bijusi spiesta meklēt risinājumus vēl nepārbaudītos eh, virzienos. Tas liek mums arī pārskatīt savu stratēģiju un domāt par to, kā mūsu monetārā politika var labāk nodrošināt savu mandātu izpildi. Un jautājums, kas nodarbina visas centrālās bankas šobrīd, un par to domā arī citas centrālās bankas, ir kā labāk definēt vidējā termiņa mērķus monetārai politikai, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts tas, kas tiek sagaidīts. Tas ir īpaši noderīgi tādā situācijā kā šobrīd, kad uh, ir nepieciešams veidot aizsardzību ekonomikai, kādu buferzonu pret eh, negatīviem notikumiem. Mums ir labāk arī jāsaprot, kā ilgtermiņa tendences, kuras pieminēju iepriekš, var ietekmēt mainīgās vērtības, kuras mēs regulāri uzraugam un cenšamies kontrolēt. Pagaidām vēl būtu pāragri un neproduktīvi, manuprāt, šobrīd skaidri pateikt, kāda būs strateģiskā pārskatīšana, jo visa pasākuma mērķis jau ir pirmkārt iekļaut visu ECB padomi šīs strateģiskās pārskata uh, veidošanā un atvērt dialoga iespējas ar visiem, kas ir interesēti šajā jautājumā. Tas iekļauj arī ekspertus un jūs jau arī pieminējat, ka jūs konsultējaties ar ekspertiem. Tad šeit pirmkārt jau jārunā arī par jums, jo jūs novadat līdz eh, mums informāciju, ko jūs dzirdat no saviem vēlētājiem, un tā ir tieši tā komunikācija divpusējā, ko es uzskatu par nepieciešamu šajā strateģijas pārskatīšanā, kā, kādā veidā, kādā tempā, kādā secībā mēs to visu darām, Tur es labprāt dzirdētu jūsu viedokli. Bet eh, ne, nedomāju, ka tur šobrīd ir jāpieņem kādi gala lēmumi, jo ECB padome ir tā, kas eh, īsteno šo pārskatīšanu. Treškārt, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem arī ir nepieciešams piedalīties, un es ļoti atzinīgi vērtēju viņu nostāju un viedokli par monetāro politiku attiecībā uz to, kā īstenot mūsu mandātu. Varu jums apliecināt, ka būs spēkā divi principi - rūpīga analīze un atvērts prāts. Tas prasīs laiku pārdomām un plašai apspriešanai, tā skaitā iesaistot eh, manis iepriekš minētās interesētās puses. Mani priekšteči mani informēja, ka iepriekš 2003. gadā parlaments un it īpaši šī komiteja piedāvāja unikālu fórumu dialogam, kuru bagātināja ekspertu ziņojumu, un daži no tiem tika sagatavot arī gatavoties šai sanāksmai. ECB pirms 16 gadiem ļoti daudz ko guva no šādām debatēm, tad, kad tika to brīdi veikt stratēģijas pārskatīšana. Šoreiz, ņemot vērā to, ka komunikācija ir daudz aktīvāka un komunikācija instrumenti viennozīmīgi var daudz plašāk atvērt šo iespēju. Esmu pārliecināta, ka viedokļa apmaiņa būs vēl dzīvīgāka par šiem jautājumiem. Un uzskatu, ka tā ir mana atbildība, kā ECB priekšsēdētājai, atskaitīties jums un iesaistīties turpmākās diskusijās, kā jau es norādīju. Tad, kad ECB padome būs noteikusi ietvaru, kurā mums ir jāpārskata sava stratēģija. Otrais temats par kuru jūs aicinājāt mani izteikties šodien, ir tas, ko mēs devējam par naudas nākotni. Tā kā centrālās bankas atrodas mainīgā situācijā, mums ir ne tikai jāidentificē nākotnes tendences, bet jācenšas arī veidot šīs tendences, un šai procesā mums ir jāņem vērā riski un jāveic analīze, rūpīga analīze attiecībā uz izmaksām un iegūmiem. Finanšu pakalpojumu vide attīstās, jo to tirgu satricina e, jaunie nācēji. Turpinās arī diskusija e, ap tās augtajām stabilajām monētām. Tikai e, parāda mums, ar ko mums būs jās, jāsaskars nākotnē. Tas var izmainīt visu tirgu, ietekmējot finanšu stabilitāti un starptautisko monetāro sistēmu kopumā. Tomēr varu jums apliecināt, ka ECB nesēž rokas klēpī salikuši. Pagai... Es īstenībā atceros, ka tad, kad e, biju uzklausīšanā šeit pie jums, es jau pieminēju tips, lai jūs, zin, lai jūs būtu informēti par tips, un es tikko biju pati uzzinājusi par tips. Tagad es zinu mazliet vairāk. Tips ir Target Instant Payment Settlement. Un e, mēs nezinājām par to, tāpēc, ka tas viss notiek aizkulisēs. Tas notiek starp bankām, lai nodrošinātu, ka ir tūlītēji maksājumi 24 stundas diennaktī katru dienu. Tas notiek aizkulisēs, bet tas eh, atļauj veikt tūlītējus maksājumus starp bankām, reaģējot uz aizvien pieaugošu pieprasījumu no lietotājiem veikt tūlītējus maksājumus un nodrošināt, ka banku eh, kontu turētāji Eiropā var veikt šīs transakcijas. Piedāvājot norēķinas centrālās bankas naudas vienībā, tips palīdz pātrināt eh, savstarpējos norēķinus un nodrošināt nepieciešamo drošību. Vai tas ir plaši izplatīts? Pagaidām vēl nē, jo dažas bankas ir izstrādājušas savas sistēmas. Bet mēs ceram, ka tas tiks plašāk izmantots un izplatīts vēl vairāk, lai veicinātu transakciju attīstību un padarītu tās vēl drošākas. Otra joma. Kopš 2016. gada ECB arī pēta jauno tehnoloģiju pielietošanas iespējas, it īpaši DLT. Kopā ar Japānas banku ECB veic izpētes projektu ar nosaukumu Stella, kas pēta inovācijas, kas ļautu veikt finanšu transakcijas drošāk, ātrāk un lētāk. Virzīt uz priekšu pārmaiņas nozīmē arī identificēt un pārvaldīt riskus. Inovācijas, tā skaitā šīs stabilās monētas, dos savu ieguldījumu pozitīvā ziņā tikai tad, ja riski tiks pārvaldīti un būs efektīvs regulējums un uzraudzība. Tur ir jūsu loma. Tāpēc uzskatu, ka mums ir jāievēro zelta likums no uzraudzības. Vienāda uzņēmējdarbība, vienādi riski, vienādi noteikumi neatkarīgi to, kā mēs to nosaucam un kādu tehnoloģiju izmantojam. Mums ir jānodrošina, ka šīs stabilās monētas nemazina drošību un efektivitāti maksājumu sistēmai vai finanšu monetārai sistēmai. Tas ir vēl jau svarīgāk eh, arī tādām eh, monētām, kas eh, darbosies globāli. Mans kolēģis Benoā Kurē, vadot G7 darba grupu, jau ir izteicis rekomendācijas attiecībā uz šo regulējumu un uzraudzību. Kas attiec uz eh, GDPR, vispārīgo datu aizsardzības regulu, tad eh, Eiropas Savienībai šeit varētu būt vadošā loma. Saskaņā ar starptautiskiem standartiem un ieteikumiem mēs, un, protams, jūs kā līdz likumdevēji, varētu izstrādāt un īstenot regulējumu, kas e, roda pareizo līdzsvaru starp e, inovācijas atbalstu un risku pārvaldīšanu, esot pietiekami piesardzīgiem. ECB ir gatava spēlēt savu lomu un jau sadarbojas ar citām centrālajām bankām un starptautiskajām e, iestādēm. Mēs pārskatām arī savu uzraudzības ietvaru, lai Eh, varētu iekļaut arī šo stabilo eh, monētu, stablecoin eh, pāraudzību un meklējam uz risku balstītu un proporcionālu pieeju. Mēs arī turpmāk strādāsim ar Eiropas interesētajām pusēm, lai meklētu visai Eiropai nepieciešamos risinājumus. Fully... Mēs eh, noteikti piedalīsimies arī darbā, kā novērtēt eh, centrālo banku digitālās valūtas, eh, lai tas nāktu par labu iedzīvotājiem. Centrālās bankas digitālā valūta ļaus izmantot iedzīvotājiem centrālās bankas naudu ikdienas naudas pārvadumos. Un tomēr, raugoties uz to, kā šī centrālās bankas digitālā valūta tiks veidota un tā tad uzraudzīta, tas eh, var iekļaut eh, noteikts riskus reāla ekonomikā. Tam var būt eh, sekas arī globālās finanšu sistēmas darbībā un tās stabilitātē. Līdz ar to centrālās bankas digitālās valūtas jautājums un to dizains prasa tālāku izvērtēšanu mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt drošu, radošu maksājumu vidi Eiropā. Tas eh, nākt par labu pilnīgi visiem, kas eh, dzīvo un strādā Eiropas zonā, un tas eh, stiprinātu eiro arī pasaulē. Godātā priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti, iepriekšējās parlamenta vēlēšanas maijā skaidri izgaismoja to, ka iedzīvotāji no institūcijām sagaida ambiciozas atbildes izaicinājumiem. Un šie izaicinājumi mūsu piedāvātie risinājumi un to īstenošana ļaus eh, darboties ECB un eiro. Žans Munē ir teicis, ikvienam ir ambīcijas. Jautājums ir tikai, vai šīs ambīcijas ir dzīvot, vai ambīcijas ir kaut ko sasniegt. Mēs vēlamies sasniegt kaut ko kopā ar citām institūcijām. Paldies par jūsu uzmanību! Prieksēdētāji, paldies! Paldies Lagardas kundzai! Tā tad tagad eh, es došu vārdu jautājumu uzdevējiem. Protams, ir paredzēts jautājumu atbilžu rauns. Lūdzu, godātie kolēģi, atcerieties, ka nevienam nav dotas vairāk kā 5 minūtes. Tātad jautājums un Legardas kundas atbilde viskopā 5 minūtes. 2 minūtes jautājums, 3 minūtes atbildē. Un pirmā ir Lidija Pereira no ETP. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundzes runāšu portugāļu valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austeņas. Yeah. Senhora Lagarde, bem-vinda ao Parlamento Europeu, vez, e pela... Godētā Lagardas kundze sveicināta Eiropas parlamentā, sveicināta atkārtot šajā sasaukumā. Un pirmo reizi jūs eh, uzstājaties mūsu komitejā kā centrālās bankas prieksēdētāja. Tā tad. Ko tad vēlas iedzīvotāji? Iedzīvotāji vēlas eh, plaukstošu ekonomiku, tādu, kas eh, atbalstītu ekonomisko izaugsmu, iedzīvotāji vēlas stabilu valūtu, un tam visam ir nepieciešama monetāra politika. Jūsu uzdevums ir saglabāt zemes procentu likmes, veicināt pirktspēju un eh, visādi citādi metodiski atbalstīt ekonomiku. Uh, E, jūsu piedāvātie 20 miljārdi valstīm ar lielu valsts parādu un tādām valstīm, kuras atrodas trauslā situācijā un kurās varbūt pat ir novērojama recesija, ir ļoti svarīgs. Bet šī te e, papildus pirktspējai atvēlētā nauda. Ir ļoti svarīgi. 22. novembrī es tikai vēlējos jums atbalstīt, ka tika parādījās ideja, ka ir jākonsolidē valstu valstu uh, konti tādās valstīs kā Portugāla, Kipra, Spānija, bet arī citās valstīs trūkst publisko investīciju, un tas nāk par ļaunu iedzīvotāju vajadzībām. Valstis, kurās valstu parāk, parāds ir ļoti liels, ko centrālā banka darīs, uh, lai risinātu šo situāciju kā mēs eh, varam samazināt eh, parādu, vienlaicīgi stiprinot publiskās investīcijas. Thank you very much for. Paldies eh, par jūsu jautājumu. Šis jautājums pēc manām domām ir ļoti aktuāls un patiesībā pieskaras problēmas cēlonim, proti investīcijām, konkurētspējai un investīciju efektivitātei. Un patiesībā ļoti interesanti man un arī daudziem citiem, kuri lasīja šo ziņojumu. Tad bija interesanti redzēt, ko Eiropas Investīcija banka savā plašajā pētījumā uzskaitīja kā iemeslus investīciju trūkumam. Tātad jūs jautājums, ko centrālā banka šeit varētu darīt? Vispirms vajadzētu pašiem sev uzdot, jaut pašiem sev uzdot jautājumu, kāds tad ir centrālās bankas uzdevums, un tas ir cenu stabilitāte. 2003. gadā cenu stabilitāte tika uzskaitīta kā viena no centra, kā centrālās bankas galvenais uzdevums, un stratēģiskajā pārskatā šis eh, cenu stabilitātes eh, procentu likme tika nolikta 2% apmērā. Mūsu rīcībā esošie rīki un instrumenti un tie, kurus mēs vēl varētu piesaistīt cenu stabilitātes nodrošināšanai, tā tad eh, tas ir mūsu mandāts un mūsu rīcībā ir dažādi instrumenti. Protams, investīciju piesaiste un finansējuma pieejamība kā mājasaimniecībām, tā arī uzdevumiem, lai tie savukārt varētu investēt. Tas ir mūsu galvenais uzdevums, ja tā varētu teikt, un pie tā arī strādājam. ECB tiešām jau kopš krīzes pirmsākumiem ir vienmēr uzsvērus to, cik svarīgi ir šie instrumenti. Mēs esam tos piedāvājuši un piedāvājuši dažādus rīkus investīciju piesaistēji. Mēs balstamies uz statistiku, mēs balstamies uz to informāciju, kas ir pieejama, un mēs arī turpināsim strādāt tādā pašā garā. Tātad, ja statistika rādīs, ka ekonomiskos terminos lēšot notiek ekonomikas lejupslīde, tad mēs iedarbināsim dažādus rīkus. Paldies, un tagad eh, Fernandes kungs no S&D grupas. Paldies, prieksēdētājas kundze. Godādā Lagardas kundze, man ir ļoti vienkārši jautājums. Patreizējās ECB prognozes kad jūs beigsiet savu darbību kā centrālās bankas priekšsēdētāja? Es nesapratu. Jūs, à, jūs tā tad jautājāt, kāds e, varētu būt, e, pro, kāds varētu būt e, inflācijas e, procents atbilde. Es nedomāju, ka kāds. E, pie pilna saprāta var kaut ko šeit paredzēt, vai tā būs. Eh, tātad mēs neviens nezinām, kas var notikt astoņu gadu laikā. Likmes var samazināties un palielināties, bet, protams, ņemot vērā iepriekšējo ceturkšņu un gadu tirgus eh, statistiku, mēs varam kaut ko prognozēt, bet tā ļoti lielos vilcienos. Tas arī ir viens no instrumentiem, kurus mēs izmantojam un noteikti izmantosim arī nākotnē, bet tas ir tikai viens no instrumentiem. Šādi instrumenti ir vesels kūlītis. Mūsu galvenais uzdevums ir, kad būs šis strateģiskais pārskats, ko tas atklās. Šobrīd es bankas valdē un citās institūcijās un arī Eiropas centrālajā bankā strādājošie, kur ir ārkārtīgi profesionāli Tātad mūsu mandāts ir tuvināties šiem diviem procentiem ļoti, ļoti tuvu un tomēr zem, un tas arī ir mūsu galvenais uzdevums. Un iespējams, ka šis mandāts tiks nedaudz pārskatīts. Vai jums ir datums, vai jums ir datums? Vai jūs varat paredzēt, kad šis eh, Eh, kad eh, šīs procentu likmes tuvosies diviem procentiem. Cerēsim, ka pēc iespējas ātrāk, saka Lagardas kundze. Es eh, atgrieži, atgriezīšos. Es runāšu spāņu valodā. Uzliekiet lūdzu austeņas. Tā tad jūs pieminējāt stratēģiskās politikas pārskatīšana Eiropas centrālajai bankai, un šo jautājumu jums uzdeva arī jūsu uzklausīšanā, kad stājāties amatā. Un eh, jūs teicāt, ka jūs esat eh, gatavi šo stratēģiju tālāk pārskatīt un pieslīpēt, bet man ir jautājums, cik lielā mērā jūs uzskatiet, ka patreizējā inflācija, kur ir paredzēts turēt ļoti tuvu 2% un tomēr drusku zem, vai to nevar uzskatīt par simetrisku mērķi? You know, the issue of symmetry is clearly one of the items. Par šo simetriju runājot, tas pilnīgi noteikti būs strateģiskā pārskata debašu temats. Un šajā strateģiskajā pārskatā mēs par to runāsim. Bez šaubām arī mans priekšgājējs Dragī kungs ir vienmēr uzsvērs, ka simetriska daba vienmēr atspoguļojas šajā pārskatā. Un par cenu stabilitāti kā mērķi runājot, tad simetriskuma temats noteikti tiks iekļauts mūsu pārskatā. Jo, lai arī uz kādiem mērītājiem mēs raukam, raugāmies, vai arī mēs raugāmies uz elastību vai uz citiem kritērijiem, noteikti parādīsies arī simetriskuma jautājums. Līdz ar to tagad eh, es vēl nevaru pateikt, kas tas būs, es tikai varu jums apsolīt, ka mūsu diskusijās šis simetriskuma jautājums iekļauts tiks. Paldies, saka prieksēdētāji. Un tagad eh, Jankortā kundze Reņo. Paldies, prieksēdētājs kundze, prieksēdētājs kundze vēlreiz. Paldies, ka jūs esat ieradusies ekonomikas komitejas sēdē. Eh, ļoti daudz ECBD izaicinājumu. Divi ir tie, kuri ir tādi klasiski. Tātad pirmais - sieviešu vīriešu vienlīdzība. Uh, sieviešu vīriešu vienlīdzība, kad eh, jūs izvirzīsiet augstākos eh, ierēģņus un vispār, kad tiek pieņemti darbā vai iecelti finanšu orgānu vadītāji un augstākie darbu, darboņi. Un patiesībā šobrīd jūs esat vienīgā sieviete, kas sēž centrālo banku valdē, un vai jūs esat gatava ieviest obligātu nosacījumu, ka pilnīgi visiem nākotnes kandidātu izvirzīšanai ir jābūt vienai sievietei un vienam vīrietim, tieši kā jau tas tika ierosināts Eiropas komisijas kandidātiem, bet tas neizpildījās. Un otrs izaicinājums - cīņa pret klimata pārmaiņām. Iepriekšējā nedēļā 164 klimata eksperti jums eh, uzrakstīja vēstuli, kā arī centrālajai bankai vajadzētu kaut ko darīt eh, klimata izmaiņu apkā, apkarošanā. Un šajā vēstulē skaidri parādās pilsoniskās sabiedrības uh, centieni iesaistīt visas institūcijas klimata izmaiņu apkarošanā un ko centrālā banka ir gatava darīt. Savā uzklausīšanā septembrī jūs vienmēr uzsvērāt to, ka jūs esat gatavi iesaistīties auglīgā dialogā un jēgpilnās sarunās ar pilsonisko sabiedrību. Vai jūs esat gatava šādi strādāt, un vai jums jau ir sava veida ietvars vai struktūra, kā jūs iekļausiet pilsonisko sabiedrību centrālās bankas diskusijās? Tā tad eh, cīņa pret klimata izmaiņām, zaļais kurs, kā jūs iekļausiet pilsonisko sabiedrību? Atbilde. Paldies. Paldies. Beidzot man kāds ir uzdevis šo jautājumu. Tā tad, eh, protams. Par pirmu, pi, uz pirmo atbildi, at, uz pirmo atbildi tā tad sieviešu vīri, vīriešu vienāds skaits finanšu struktūrās, un es par to esmu iestājusies jau ļoti sen, jau ļoti, ļoti sen, un es ar lielu cerību arī raugos uz Eiropas parlamentu ieguldījumu šajā cīņā. Šobrīd Eiropas centrālo banku valdē sēž 25 cilvēki, 24 no tiem ir vīrieši. Ļoti, ļoti lieli eksperti. Man nav nekas pret vīriešiem, un tomēr tas, protams, ne nav proporcionāls sabiedrības atspoguļojums, un līdz ar to es esmu gatava strādāt, lai arī centrālo banku valdēs būtu labāk pārstāvēts proporcionāli mūsu sabiedrības sastāvs. Bet, kā jau es teicu, 25 banku sastāvā ir 18 eiro sistēmas banku, centrālo banku vadītāji. Uh, Un visi tie, tātad visi eirozonas banku, centrālo banku vadītāji ir vīrieši. Bet eh, ko tad var darīt? Varbūt tas ir arī jūsu darbs, vairāk mudināt jūsu konkrētās nacionālās valdības izvirzīt eh, sievietes kā kandidātas centrālo banku priekšsēdētāju amatiem bet eh, uz kandidātiem raugoties, tātad, ja būs prasība, ka būs jābūt vienai sievietei un vienam vīrietim, tad eh, es eh, vēlos teikt, ka es tā egoistiski runājot, es zinu, ka rītā jums ir paredzēta uzklausīšana diviem kandidātiem, viens vīrietis, viena sieviete, bet viņi katrs kandidē uz diviem dažādiem amatiem. Uh, Un e, es zinu, ka arī jūsu prasība, ka jābūt vienam vīrietim, vienai sievietei, tomēr rītām neizpildīsies. Līdz ar to šajā centrālās bankas valdē es esmu vienīgā sieviete, un ja e, netiks mainīts, tātad, ja netiks ieviesta šī prasība, ka ir jābūt sievietēm un vīrietim kā kandidātam centrālās bankas e, amatam, tad nekas nemainīsies tuvākajos gados. Es eh, tiešām ceru, ka rītā mums būs vairāk sieviešu centrālo banku valdēs, un līdz ar to es nebūšu vienīgā sieviete. Un tad es domāju, ka eh, tiks ievies tāds zināms, tāds zināms līdzsvars. Es par to noteikti iestāšos. Es esmu pārliecināta, ka ir jābūt šādai gan viedokļu, gan arī dzimumu dažādībai, un pilnīgi noteikti tam ir jāatspoguļojas arī centrālās bankas valdē. Otrs par klimata izmaiņām runājot. Es eh, jau savā uzklausīšanas, eh, tātad septembra uzklausīšanā teicu, ka centrālā banka dos savu artavu klimata izmaiņu apkarošanā. Katram ir jāstrādā sava mandāta ietvaros, un tad, jā, katram ir jānovērtē un jāizvērtē, ko katrs un ik viens var darīt klimata izmaiņu apkarošanā. Centrālās bankas mandāts nav cīņa pret klimatu uzmaiņu, izmaiņām. Mūsu galvenais uzdevums ir cīņa, eh, tātad nodrošināt cenu stabilitāti. Un tas ir mūsu primārais uzdevums. Protams, ir arī sekundāra uzdevumi, tā tad otraizēja uzdevumi, un, protams, ka ekonomiskās politikas lēmumi atspoguļojas un caurvīs mūsu darbībā. Un, protams, ka klimata izmaiņas ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Tas pilnīgi noteikti ir mūsu darbības spektrā, un tomēr tas nav mūsu galvenais uzdevums. Par stratēģiju runājot, ko mēs varētu darīt, mm, ko mēs tuvākajās nedēļās darīsim, ko mēs eh, valdē spriedīsim. Jā, mēs varam iekļaut klimata izmaiņu jautājumu mūsu darba kārtībā, un tad jau mēs tālāk varam strādāt pie tā, ko darīt, cik lielā mērā centrālā banka savā darbā var ņemt vērā un vispār spēj iekļaut cīņu pret klimata izmaiņām. Uh, Bet, eh, jā, es zinu, ka es esmu jau nedaudz pārsniegus 5 minūtes un patiesībā pa divām minūtēm, bet turpināšu. Tātad par makroekonomiku runājot. Eiropas centrālā banka izmanto makroekonomiskos modeļus, un man personīgi šķiet, ka šie makroekonomiskie modeļi ir jāizmanto visu risku uh, model, modelā, modelēšanā, tajā skaitā arī klimata izmaiņu modelēšanā. Otrs - banka kā uzraugs, kā uzraudzītāja funkcijas īstenotāja. Uh, Tas ir viens no mūsu uzdevumiem. Mums ir jāstrādā caurskatāmi, un mēs uzraugam tātad banku iestādes, un banku iestādes savā darbā arī ņem vērā klimata izmaiņas, novērtējot finanšu produktu riskus. Un visbeidzot, teiksim, arī Eiropas centrālās bankas pensiju fondu sistēmā mēs eh, izvērtējam tādus eh, finanšu instrumentus un finanšu portfeļus, kuri tiek vērtēti kā zaļi. Līdz ar to mēs sava mandāta ietvaros, eh, protams, paturot prātā finanšu stabilitātes un cenu stabilitātes uzraudzīšanu, Protams, ka mēs strādājam, Eiropas centrālā banka strādā kopā ar mūsu sadarbības iestādēm. Mēs tomēr savā spektrā iekļaujam arī klimata izmaiņu uzraudzēšanu. Es atvainojos, ka es pārsniedzu savu atvēlēto runāšanas laiku. Un eh, tagad eh, Jakilunas kungs eh, no zaļo grupas. Paldies, priekšsādātāji! Sveicu jūs, priekšsādātājs kundze, un paldies, ka runājat ļoti atklāti. Paldies par jūsu vēlmi rīkoties. Uh, Tā kā cerams, visu to piedzīvosim nākotnē. Par uh, digitālo valūtu es gribēju jautāt, bet pirms tam varbūt daži tādi konteksti iezīmējumi. Uh, aktīvu atbildība, vērtspapīru mismačs, uh, tātad tas ir ļoti svarīgs lietas banku sistēmā. Tās ir ļoti savstarpēji saistītas lietas, tika radīti mehānismi priekš tam, morālais kaitējums finanšu sistēmā nu, ir skaidrs, tāpat arī stimuli peļņas veicināšanai arī īstermiņā, nu arī tur ir problēmas, finanšu tehnoloģiju attīstība un pārtraukumi. Šīs monētas un virtuālie aktīvi, lai kā mēs tos sauktu, arī tie ir problēma jautājumi Jūs jau atsaucāties uz, uz klimatiskajām izmaiņām un finansiālo nestabilitāti, tātad uh, cenu noteikšanu un tā tālāk. Visā šajā kontekstā viens no mērķiem, nu cerams, jūsu stratēģijā varētu būt eh, finansiālā stabilitātes mandāts, tā paplašināšana, definējot, tā to varētu definēt Kā jūs raugaties uz centrālo banku uh, attīstītajām digitālajām valūtām? Vai tas varētu būt potenciāls risinājums šī problēmā? Mēs uh, saprotu, ka Eiropas Savienībās līmenī varētu būt kāds īpašs uh, skatījums, bet, ja runājam par tehnoloģijām, laika grafikiem, vai jūs sadarbojaties ar centrālajām bankām, piemēram, Riksbanku, kas izstrādā e-kronas projektu? Uh, un eh, cik ilgi tas eh, prasītu, lai mums būtu kaut kādas specifiskākas eh, norādes attiecībā uz šo digitālo valūtu projektu. Paldies! Mandāta pats pamats ir cenu stabilitāte, ne finanšu stabilitāte, tātad cenu stabilitāte. Eh, bet tāpat laikā, protams, centrālajai bankai jābūt uzmanīgai, jāpievērš uzmanība ekonomiskās attīstības tendencēm, eh, finanšu jomas attīstībai un stabilitātei abos šajos sektoros un jāpievērš uzmanība tendencēm, tik lielā mērā, cik tās ir informatīvas un ietekmē cenu stabilitāti kā tādu. Par jūsu teikto par centrālo banku digitālo valūtu. Es savās eh, sākuma piezīmēs jau centos pieskarties divām jomām. Viena. Mums ir jābūt, eh, jāspēj izanalizēt ietekmi, kāda tā būtu. Eh, monetārās politikas transmisijas un eh, cēnu stabilitātes izteiksmē, un šīs abas lietas ir ļoti svarīgas. Ja jūs attīstat, virzat uz priekšu šo digitālās valūtas koncepciju centrālajai bankai, tad uh, jādomā te ir par drošumu, par patērētā drošību, par eh, starptautisko monetāro sistēmu kopumā un tās drošumu, par to, kāda loma ir komercbankām un kādā veidā patērētāji eh, faktiski piekļūst šīs centrālās bankas digitālajai valūtai. Tā tad viss šie jautājumi kopā ir jāņem vērā un cerams tie arī tiks ņemti vērā mums strādājot, virzoties uz valūtu digitalizāciju. Šis ir pasākums, kas notiek dažādos fórumos, kur mēs līdzdarbojamies. Kā jūs eh, zinat, eh, BIS noteikti būs ļoti aktīva, Benokurē un eh, esošais un drīz bijušais valdes, izpildvaldes loceklis, viņš virzīs šo darbu. Uh, FSB līmenī tas notiek, lai mm, konstatētu, kā inovācijas eh, var izmantot, lai uzlabotu sistēmas uzticamību un drošību. Es zinu, ka eh, Zviedrijas centrālā banka ir aktīvi iesaistījusies eh, centrālo banku digitālo valūtu izstrādē, tāpat arī Šveices Nacionālā banka un PBEC Ķīnā arī cenšas izstrādāt līdzīgu sistēmu. Es teiktu, ka tā ir joma, kur mums ir jāsteidzas lēnām, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir pieprasījums, ir tehnoloģija, kas attīstās un eh, kas varētu būt pamatā šādai inovācijai. Bet, kad es saku lēnām, tad ir jābūt ļoti prātīgiem. Jāsaprot, Kādus riskus var, varētu šāda sistēma radīt, runājot eh, par monetāro transmis, transmisiju finanšu sistēmām un, kā es teicu, globālāk skatoties? Paldies! Un Helēna Laporte no ID grupas lūdzu. Lagardas kundze, pirmkārtām paldies par eh, to, ka esat šeit klāt. Kad jūs nesen runājāt presē, jūs runājāt par eh, monetārās politikas stratēģiju nu, jau no novembra jūs tagad vadat šo institūciju. Eh, turpinot Mario Dragī darbu, jūs teicāt, ka jūs turpināsiet eh, tādu visieptvarošu politiku, ņemot vērā arī to, ka nepieciešams eh, kvantitatīvu īzingu veikt finanšu tirgos. Un uh, tur ir trīskārtais mērķis, lai cīnītos pret deflācijas risku, uh, lai būtu ekonomiska izaugsma un lai nebūtu masu bezdarbs. Mans pirmais jautājums uh, par ECB statusu. Galvenais mērķis nodrošināt cēnu stabilitāti, lai nebūtu inflācija lielāka par 2%. Skatoties uz ekonomikas pamatiem, kur ir dažādi mainīgie lielumi, darbspēka izmaksas un tā tālāk, kādas tad ir ECB intereses saglabāt šo zelta likumu, nodrošināt nodrošināt visu visiem, jo tas var radīt atkal jaunu krīzi, kādā veidā ECB nodrošinās šādu preciklisku politiku ar tik ierobežotām rīcības maržām. Šādos apstākļos varbūt būtu prātīgāk eh, pielāgot 1% inflācijas likmi un iestrādāt ECB mērķos eh, šādu dažādāku stratēģiju. Eirozonas budžets eh, tālāk šī ideja, ko jūs aizstāvat, jā, to ir Makrons izvadī, izvirzījis, bet tas nepārliecina daudzus Eirozonas uh, dalībniekus. Ir nepieciešams veidot uh, Eirozonas uh, budžetu, kas būtu tāds optimāls un nodrošinātu arī dalību valstu budžetu. Francija jau 18. gadā ir bijusi neto maksātāja ECB bankas fondā. Kā jūs virzīsiet tālāk šo projektu? Paldies eh, par jūsu jautājumu. Es varbūt atbildēšu labāk angļu valodā, ja jūs neiebilstat. Man ir jāievēro līdzsvars. Es jau te franču valodā norunāju krietnu gabalu. You know, I think it will be precisely uh, the exercise. Jā, es domāju, ka tieši tas ir jādara šī strateģiskā pārskata ietvaros. Mums būs jāuzdod jautājums un tas jau tika definēts 2003. gadā. Tātad eh, tu vienam procentam vai tātad tu vienam procentam, bet ne zemāk. Un ņemot vērā visas izmaiņas, eh, kādas eh, notikušas pašreizējos ekonomiskos apstākļos, skatoties struktūrālās tendencēs, vai šī cēnu stabilitātes definīcija vai mērķi kas ir kā ietverts šim mandātam, vai tas viss joprojām ir spēkā? Un, ja jā, cik ilgi, nu, kādā formātā, ar kādām atkāpšanās iespējām, kādā spektrā, ar mērķi un, un nosaukumu, nu, tā tad būs daudz dažādi. Daudz dažādas eh, nokrāsas eh, vai toņi šiem inflācijas mērķiem, par ko mēs runāsim, un kāds būs rezultāts, Mēs šobrīd to nezinām. Bet uh, būs jādara viss iespējamais, jāizskatra katra iespēja, kā jau es teicu savu, savā sākuma izteikumā. Tā būs tāda ļoti padziļināta analīze un ļoti atvērta. Bet uh, ECB mandāts ir tam visam pamatā, un tas ir nodrošināt cenu stabilitāti. Tas ir bijis eh, iedarbīgs instruments un tāds, kas ir būtiski devis savu ieguldījumu pēdējo gadu laikā, lai saglabātu stabilitāti, lai atbalstītu izaugsmi, lai veidotu darba vietas. Manuprāt, šīs konkrētās politikas eh, un instrumentu piemērošana. Tātad ECB izmantot tie instrumenti, kas arī bija ļoti nepieciešami un adekvāti, tie bija ļoti svarīgi, lai panāktu to, ko esam panākuši. Par e, otro jautājumu, jāsaka, es palaidu garām jautājumu otro daļu. Priekšsādātāji, varbūt jūs varat vēlreiz dot e, vārdu runātājai. Jā, protams. Uh, par eh, pašu budžetiem eirozonā, jo Francijā mēs jau esam neto maksātāji Eiropas Savienības līmenī 8 miljārdu eiro apmērā, un es gribētu zināt summu, nu, kāda varētu te atkal būt no Francijas puses maksājama. Es nepārsteigšu jūs īpaši šajā ziņā, bet ir monetārā savienība, ko sauc par eirozonu, un tai ir sava valūta, ko sauc par eiro, un būtu tas ļoti pozitīvi. Un tas mūs uh, ieliktu tajā pašā uh, kategorijā kā citas fiskālās savienības, ja mums būtu fiskālā kapacitāte. Vai nu tā būtu liela, un nu vai nu tā balstītos uz konverģenci vai konkurētspēju, vai uh, vēl labāk, vai tur būtu iekļauta stabilizācijas ietekme. Nu, tas būtu ļoti tāds pozitīvs uzlabojums vispārējai Eirozonas arhitektūrai. Liels paldies, Lagardas kundze, un uh, tagad uh, atvainojos. Uh, Johans Van Overtvelds no EKR partija eh, grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Here. Esmu šeit zālē. Paldies, Lagardas kundze, kas taču vakar pie mums. Man ir trīs jautājumi, centīšos īstos formulēt par klimatiskajām izmaiņām vai cīņu pret klimatiskajām izmaiņām. Tātad tā ir mūsu vissvarīgākā misija arī ECB, mūsuprāt. Vaitmenkungs no Bundesbankas paziņoja, un es te varu citēt, ka monetārā politika, kas ir vērsta uz vidas politikas mērķu risināšanu, tā varētu būt pārslogota. Kā jūs varētu komentēt Vaitmenkunga izteikumu tālāk par publiskajām investīcijām? Jūs teicāt, ka jūs esat par, jūs vismaz esat deklarējis, ka esat vairāk par to, lai būtu vairāk valsts investīcija, divi apakš jautājumi te, lai jūs atbalstītu iniciatīvu, kur deficīts no Eiropas uh, iestāžu izpratnē tiktu noņemts, vai šie 3% būtu uh, izslēgti un kādu lomu jūs paredzat ECB finansēšanai šajās eh, valsts investīcijās? Otrs jautājums par produktivitāti. Jūs jau nesen uzsvērāt, ka jūs saskatāt nepieciešamību uzlabot produktivitāti, bet parādās eh, pierādījumi, ka bankām ir zemas procentu likmes un tas tikai veicina produktivitātes palēnināšanos, eh, saglabājot dzīves, nu, tās augtās zombiju firmas vai zombiju uzņēmumus. Kādi jūs komentāri? Paldies, saka Lagardas kundze. Par klimatiskajām izmaiņām. Kā jau es teicu, agrāk šodien savos izteikumos, mums kā centrālajai bankai ir visās eh, dimensijās jānodrošina, lai mēs eh, attīstam, eh, īstenojam, saskaņojam klimatiskās izmaiņas, vai tām ir vai nav ietekme, kādā veidā mēs varētu kaut kā iedarbīgi līdzdarboties eh, šajā cīņā pret klimatiskajām izmaiņām. Jā, un te es piekrītu Vaitmankungam, tas nepadara mūs par tādiem, nu, kam ir mandāta, mandāts numur viens, tātad uzdevums numur viens cīņa pret klimatiskajām izmaiņām. Tā ir pirmkārt valdību politisko lēmumu pieņēmēju loma, bet tas neattur mūs no tā, ka arī mēs aplūkojam savu darbību un identificējam uh, kādā veidā mēs varētu iedarbīgi darboties. Un es to teicu, un diemžēl franču valodā, bet pateikšu vēlreiz to angliski. Pirmkārt, mūsu makroekonomiskajā analīzē mums eh, modelējot ekonomiku, un tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, ko mēs izmantojam, mums ir jāiekļau klimata izmaiņas. Numur divi uzraugot bankas, arī mums te ir jāiestrādā šīs klimatiskās izmaiņas un tāpat arī Eiros sistēmas eh, centrālo banku pārvaldītāji, viņi ļoti skaidrs opozīcija arī pauž nepieciešama informācijas sniegšanas caurskatāmība, risku skaidrība, tātad tam visam ir jābūt eh, jāatspūgļo šajā izvērtēšanas darbā, iekļaut arī SSM. Ja Trešām kārtām klimatisko izmaiņu mērķi ir jāiekļauj arī mūsu investīciju lēmumos, darbībās, ko mēs eh, īstenojam attiecībā paši uz savu portfeli un arī tāpat pārvaldot pensiju fondu. Un to mēs darām, bet mums tas ir jāturpina un jākonstatē, cik daudz vairāk mēs varam darīt. Un tālāk mums ir eh, arī savas iepirkšanas programmas ietvaros jāskatās, jādomā, kā klimatiskās izmaiņas varētu vai kā tām vajadzētu ietekmēt to. Es te negribu izteikt kaut kādus eh, secinājumus, man arī nav galavārds, jo tā ir padome, kurai būs jāvirza priekšlikumi attiecīgajā virzienā, un tāpat tiem notiks debats tālāk, bet es saskatu, ka šīs ir tās četras svarīgākās jomas, uz kurām klimata izmaiņām ir ietekme. Jūs jautājat par investīcijām. Tas nav manā ziņā pateikt, kā deficītu mērīt, kā to iekļaut vai neiekļaut. Izaugsmas un stabilitātes pakts, tas tiks pārskatīts un tur attiecīgi tas tiks identificēts un attiecīgi risināts no mana viedokļa. Un no cenu stabilitātes viedokļa mums ir nepieciešama noteiktība, skaidrība Un uh, ir tāds vispār pieņemts viedoklis, manuprāt, ekonomistu un ekspertu vidū, ka tie principi, kas mums ir, ir samērā sarežģīti, ka dažkārt tie ir tādi pretrunīgi, skatoties, kurā pakotnē mēs atrodam šo definīciju, un viss, ko mēs varētu darīt, lai vienkāršotu, tas viss būtu ļoti noderīgi šai virzībai uz priekšu. Kad es atbildēju uz pirmo jautājumu, es eh, paudu bažas eh, par zemo investīciju līmeni kā tādu, un ne tikai runāju par valsts investīcijām. Nezinu, vai ECB var eh, spēlēt citu lomu, kā nodrošināt finansējumu ar, pēc, ar, ar pietiekami pievilcīgu izmaksu, tā lai mājasaimniecības un korporatīvi uzņēmumi, lai viņiem būtu stimuli investēt, jo tas būtu kritiski svarīgākais. Un tā mēs nonākam pie jūsu pēdējā jautājuma par produktivitāti. Investīcijas inovācijās, pētniecībā un attīstībā, investīcijas ekonomikas attīstībā, tas viss pozitīvi ietekmēs un veicinās produktivitāti, un mums ir nepieciešamas investīcijas, lai mūsu ekonomika būtu produktīvāka. Paldies! Paldies Lagardas kundzei un tagad eh, Manon Brī eh, goja grupas vārdā. Labdien, Lagardas kundze! Eh, jūs runājat par tādām fundamentāli svarīgām tēmām. Jā, klimatiskās izmaiņas, jūs jau runājat par, nu tā ir prioritāte numur viens vai viena no prioritātēm. Es gribētu atsaukties uz š, šo uh, materiālu, ko ir uh, publicējušas 70 nevalstiskās organizācijas, un es gribētu šeit uh, šo pilsoņu balsi paust, jo viņi prasa skaidru, precīzu un ātru darbību. Un šai ziņā tas, ko mēs no, dzirdam no jūsu puses, uh, labi šī apņēmība, lai centrālā banka būtu mm, klimatam draudzīga un uh, Jā, protams, tas viss iet pareizajā virzienā un varam tikai jūs atbalstīt un veicināt un teikt, ka ECB ir eh, jāveic vidas aizsardzība, jāliek kā centrālais elements un tam mēs piekrītam. Tālāk no vārdiem pie darbiem ECB. Diemžēl ir devusi uh, ieguldījumu klimatiskā sasilšanā. Viens miljārds eh, kopš 16. gada ir uh, ieguldīts uh, fosīlajos uh, Eh, degvielu industrijās, eh, kas vairāk piesārņo, un jūs to turpinat darīt, un ECB ir jāievēro tāpat laikā tirgus neutralitāte. Jūs jau šodien teicāt, un mēs apsveicam to, ka jūs eh, pārskatāt ECB e monetāro stratēģiju, kur nav mainīta kopš 2006. gada, bet vai jūs varētu kaut ko vairāk pateikt par šo laika grafiku precīzāk, kad tam būtu jābūt un kā jūs eh, precīzāk iestrādāsiet šīs klimatiskās izmaiņas. Un tad ir vēl viens jautājums, kādā veidā jūs varēsiet finansēt šīs investīcijas un eh, kā, lai panāktu, ka nenotiek šīs netīrās investīcijas un, kā jau cilvēks sabiedrība prasa, ir nepieciešams eh, no ECB aktīviem izņemt šos ar netīriem kurnāmiem saistītos aktīvus un uh, Vai jūs varētu precīzāk jums pastāstīt, kādā veidā jūs to grasāties darīt, eh, negaidot eh, taksonomiju, ka tā notiks, jo nu, tas atkal viss pratīs laiku un tur padomē būs savs darbs vēl jādara. Paldies, liels paldies! Es nepiekrītu jūs pēdējam eh, komentāram, jo mēs visi šeit esam kopā šajā gaitā, un nevar teikt, ka jūs uh, dariet savu darbu, mēs darīsim savu taksonomiju, nu tā nāks, ka tā nāks. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nonākam pie šīs taksonomijas. Es negribu iejaukties jūsu debatēs, jo uh, neesmu tur tik ļoti kompetenta, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu taksonomija, lai mēs varētu izmantot šos instrumentus, uh, virzoties uz priekšu. Uh, savā rīcībā. Es domāju, ka būs noteikti dažādas jomas, kur mēs nepiekrītam pārēja, bez pārējas, kā to daram, cik eh, sīki detalizēti mēs tad identificēsim, kas ir zaļš, kas ir brūns un visus tos toņus eh, tam pa starpu, bet es domāju, ka noteikti ir iespējams progress šajā virzienā. Tātad tāds ir mans skatījums. No vienas puses tad kāds blakus punkts, bet eh, tāpat laikā tāds vitāli svarīgs. Par klimatiskajām izmaiņām esmu centusies identificēt tās jomas, kur, manuprāt, no mana viedokļa skatoties, es esmu bijusi ECB priekšsēdātāja nu pat tikai četras nedēļas. Es domāju, ka tam būtu noteikti ietekme identificējot makroekonomisko analīzi, tur mums ir jāņem vērā klimatiskās izmaiņas, kad mēs eh, veicam, konstruējam šos modeļus, kad mēs mēģinam izmērīt eh, šo rezultātu, kad mēs mēģinam prognozēt, kad mēģinam identificēt eh, paredzēto inflāciju un tam līdzīgas lietas, kad mēs cenšamies saprast mājasaimniecības, kāpēc cilvēki pērka vienu lietu, kāpēc citu, kur viņi izvēlas veikalu, kur viņi būvē savu māju, nu tad uh, Mums klimatiskās izmaiņas ir tad jāiestrādā attiecīgi visā šajā darbā, un tas eh, liek dažādiem ekonomikas sektoriem būt tādiem ļoti aktīviem un to ņemt vērā. Ceru, ka nebūšu īpaši pretrunīga. Bet, eh, nu, tas ir tas, ko es aicinu es pati darīt. Tas būs kopīgs lēmums, ko pieņems eh, padome Un tas būs darbs eh, arī kopā ar pilsonisko sabiedrību, un es nu pat pusstundu pavadīju kopā ar tiem, kas parakstīja to vēstules, ko jūs atsaucāties, un mēs vienojāmies, ka mēs turpināsim dialogu, jo man ir nepieciešama izaisa informācija. Jāsaprot mm, šis nostādījums un, nu, tas, kas mums būs jārisina. Otrā lieta - uzraudzība. Tā ir joma, kur ECB ar SSM palīdzību var panākt labu efektu un Nacionālo centrālo banku uzraugi, pārvaldnieku un uzraudzības iestādes dažādās dalībvalstīs arī var dot savu ieguldījumu. Par tiešām investīcijām, kā jau es teicu, kur eh, ir jau diezgan daudzi produkti, kur ir tā teikt zaļi, neskatoties to, ka taksonomija vēl nav pabeigta. Par eh, valsts iepirkuma programmām. Gribu atgādināt, ka 80% visu šī produktu krājuma ir mm, valstu obligācijas, un mēs esam viens no galvenajiem obligāciju iepirkējiem. Tās ir eh, starptautisko aģentūru izdotas obligācijas, eh, kuras ir apņēmušās eh, nodrošināt uh, tikai zaļās investīcijas, un tā ir tikai Eiropas investīcija banka pagaidām, kas to garantē. Un šī mazā privātā daļa, jā, tur, protams, ir dažādi toņi no zaļā līdz brūnajam, un man liekas, ka tas viss uh, balstās uz to, ka Mēs nedrīkstam traucēt finanšu tirgus un graut tos un jānodrošina tirgus neutralitāte. Tas ir princips, kas ir bijis spēkā, vai to vajadzētu pārskatīt, vai par to vajadzētu domāt tālāk, vai to vajadzētu piekopt. Nu, tas noteikti būs šīs strateģiskās pārskat, pārskata ietvaros. Paldies! Okay, thank you. Now, Mr. Niedermayer. Tālāk Niedermayer kungs, Eiropas tautas partija. Paldies! priekšsarētājs kundze, prieks jūs redzēt šeit. Mans pirmais jautājums par ekonomikas monetāro politiku. Jūs savā sākuma uzrunā jūs norādījāt, ka ekonomika ir diezgan trausla šobrīd. Bet ECB īstenojusi robustus pasākumus ekonomikas atbalstam. Ja tas būs nepieciešams nākotnē, vai jūsu rīcībā būs pietiekami instrumenti, lai stimulētu ekonomiku stagnācijas vai recesijas jau, eh, situācijā? Uh, Tālāk par monetāro politiku. Es atzinīgi vērtēju jūs izteikums par to, bet cik lielā mērā monetārie uh, agregāti uh, šie dati ir uh, izmantojami, šie agregējošie skaitļi drīzāk. Uh, finanšu inovācijas, tam līdzīgi daudz centrālās bankas ir diezgan skeptisks par šo um, agregēto datu precizitātu un no, noderīgumu. Jā, paldies. Nu, ekonomiskā situācija varētu būt labāka. Es jau norādīju, ka tas galvenokārt ir ārējo faktoru ietekmes rezultātā. Lēnā izaugsme, lēnāk nekā mēs to būtu vēlējušies redzēt, un zemāk nekā potenciāli. Vai mūsu rīcībā būs pietiekami līdzekļi, lai reaģētu? Jā, mūsu rīcībā ir šādi instrumenti, un mēs tos izmantosim. Mūsu mandāts, kā es norādīju, ir cenu stabilitāte, un mums ir jādara tas, kas mums ir jādara. Protams, ka visiem pārējiem arī ir jādara tas, kas nepieciešams, jāspēlē sava loma. Par monetārajiem eh, agregētajiem datiem grūti paredzēt, ko mēs darīsim strateģiskās pārskatīšanas ietvaros. Es nedomāju, ka mēs sāktu apšaubīt eh, monetāro agregātu, eh, agregēto datu lomu. Atkarībā no tā, kur un kā notiek eh, monetāras vērtības radīšana, Nu, to varētu teorētiski apsvērt, bet šobrīd es uh, nesaskatu tādu lielu iespējamību, ka tas varētu notikt. Paldies! Pols Tanks, sociāldemokrāti. Paldies! Lagardas kundze, es atzinīgi vērtēju to, kā ECB var iestrādāt eh, savā politikā klimata pārmaiņu jautājumu, ņemot vērā savu mandātu nodrošināt cenu stabilitāti. Uh, bet es vēlos dzirdēt precīzākas atbildes. Jūsu priekštecis Mario Draghi attiecībā uz CSPP sacīja, ka mēs skatīsimies, kāda ir ietekme šīm oglekļa pēdai. Vai šis izvērtējums ir noticis, ja nē, kāpēc, un ja ir, tad varbūt vai varat padalīties ar rezultātiem šim izvērtējumam. Otrakārt, vai obligāta informācijas atklāšana par oglekļa ietekmi e, varētu, jūsuprāt, būt labs risinājums CSPP kontekstā? Tālāk par taksonomiju, par finanšu sistēmu zaļināšanu. Ņemot vērā, ka ir rekomendācija, ka mums ir nepieciešama skaidra e, taksonomija attiecībā uz zaļiem, nezaļiem, brūniem un nebrūniem produktiem Vai jūs piekrītat šim ieteikumam no NGFS, lai būtu pilnīga taksonomija ar dažādu toņu zaļiem, brūnējiem produktiem? Ko jūs domājat par eh, to, ka netiktu zaļie, um, zaļās investīcijas um, atskaitīts no deficīta, lai nepieļautu tādu viltus zaļināšanu? Vai jūsuprāt ir, ir nepieciešams ļaut eh, Grieķijas valdībai tērēt līdzekļus ar mazliet atšķirīgu pieeju, lai ļautu viņu ekonomikai atgūties? Es tagad atbildot precīzi citēšu dokumentu, jo, jo tas noticis ir pirms manis es saprotu, ka Dragī kunga apņemšanās bija tieši saistībā ar to. Viņš apsolīja pētīt CSPP un mūsu programmu kopumā ietekmi uz vidi, un ECB veica sākotnēju analīzi, un šis darbs vēl turpinās. Piemēram, mēs uh, iepazināmies ar CSPP iepirkumiem un konstatējam, ka ir iepirkts liels apjoms zaļo obligāciju. 2018. gada 8. novembrī veicot izvērtējumu, Eirozonas sistēma ir izveidojusi labvēlīgas e, situāciju un apstākļus zaļajām obligācijām. Tāpat mēs koncentrējāmies uz to, ka visu ekonomisko nozaru e, izpēte e, balsoties uz to metodiku, ko Veblen institūts, piemēram, izmantojas, var maldināt ir liela atšķirība starp nozarēm un tiek ignorēta dinamika uh, viena uzņēmuma ietvaros, piemēram, laikam ejot. Tas nozīmē, ka šāda analīze šķi, uh, sniedz nepilnīgu skatījumu uz ietekmi uz vidi, ko nodrošina uh, mūsu iepirkuma programmas. Ir nepieciešams skatīties, kādas investīcijas tiek finansētas no katras firmas, kas guva labumu no mūsu izmantotās nostājas. Tātad, pirmkārt, šis pētījums tika veikts. Jūs atradīsiet ekonomika bulletin eh, iekļautu šos rezultātus, kur būs norādīts, ka ECB finansējot eh, šo programmu arī ir eh, veicinājuši zaļo obligāciju attīstību. Priekšsēdētājs Dragī solīto, un tas arī tika izdarīts. Otra lieta, ko es cenšos pateikt lai varētu veikt šo analīzi, ir jāiet ļoti sīkās detaļās. No visiem iesaistītajiem ir jāprecizē, kādi eh, ieguldījumi tiek eh, veicināti, uzlabojot finansēšanas apstākļus. Nevēlos ne uz vienu rādīt ar pirkstu, bet eh, tas, ko jūs varat eh, dēvēt par tādu brūnu uzņēmumu, viņi var tomēr veikt investīcijas zaļā projektā. Kā lai to analizē? Tā, tur ir nepieciešams ļoti sīki detalizēti skatīties to. Bet tas ir jautājums, par ko jūs debatēsiet. Kā finansēšana tiek uh, asociēta ar uh, pāreju? Mēs zinām, ka ir nepieciešams veikt liels investīcijas, lai palīdzētu dažiem šiem brūnējiem uzņēmumiem kļūt zaļākiem. Bet vai kāds ir identificējis, cik tas maksās? Kā lai mēs palīdzam, kā zemu izmaksu finansējumu nodrošinātāji, palīdzēt viņiem veikt šo pārēju? Tie ir jautājumi, kur mums ir jāveic aplēses, bet ir ļoti grūti identificēt precīzi detalizēto līmeni Mēs, protams, to turpināsim darīt, jo jūs turpināsiet eh, prasīt to no mums. Un tam ir pamatojums. Paldies! Pirms mēs ejam tālāk, mēs jau sākam kavēt, tāpēc eh, atceroties, ka mums vēl desmit kolēģi ir, kas eh, uzdos jautājumus. Varbūt jūs varētu aprobežoties ar vienu jautājumu katrs, lai katram paliktu iespēja uzdot jautājumu Lagardas kundzei. Keleher kungs tālāk Reņu grupā. Paldies, Lagardas kundze, esat sveicināti šeit. Jūs runājat par strateģisko pārskatīšanu ECB. Attiecībā uz pašu pārskatīšanu un spēju analizēt ECB politiku un prognozēt nākotnē organizācijas attīstību un politiku eh, attiecībā uz nākamajiem gadiem. Vai primāri tas tiks skatīts šaurā eh, tādā fokusā, tikai savu mandātu inflācijai eh, tuvu 2%, bet zem tā, vai plašāk mandātā par sociālo progresu, ekonomisko izaugsmu, investīcijām, Eiropas Savienības spējai finansēt dekarbonizāciju pašai Eiropas Savienībai, izmantojot publisko finansējumu un privātās investīcijas. Jeb tomēr tas būs ļoti eh, ierobežots eh, pārskatīšanas pasākums, un vai tā būs neatkarīga analīze? Kā jūs pati norādījāt, iepriekšējā pārskatīšana notika 2003. gadā, un jūs kā bijusi SVF vadītājs zinat, ko eh, ir izturējuši daudzas valstis, kādai krīzē tās izgāja cauri. Vai jūs uzskatāt, ka šobrīd nevajadzētu varbūt paskarīties plašāk, analizējot stabilitātes izaugsmas paktu un to, kā Eiropa pati sevi varēs finansēt nākotnē, paturot prātā to, ka jūs jau sākumā norādījāt, ka izaugsme ir lēna, ekonomikai iet grūti, kaut arī mēs runājam par uh, zaļāku ekonomiku. Tur tas prasa milzīgs ieguldījums. Ņemot vērā šo situāciju Eiropā, kas šobrīd ir, no kurienes nāk šis stimuls, šīs investīcijas? Varbūt jūs varat eh, par to atbildēt. Un pavisam īsi. Komisija runā arī par eiro valūtas lomu stiprināšanu starptautiskā vidē. Vai arī tā būs daļa no jūsu strateģiskās pārskatīšanas pasākuma? Paldies! Tiešām ļoti plašs jautājums, kas ievērojami pārsniedz trīs minūtes, eh, kā man atgādina priekšsēdētāji, un arī centrālas bankas mandātu tas pārsniedz. Vēlos tikai precizēt, ka mandāts, kā tas ir ierakstīts mūsu likumdošanā, ir cenu stabilitāte. Uh, Un atšķirībā no citām iestādēm, mums ir tikai viens mandāts. Jūs zināt, Fed ASV ir cenu stabilitāte un arī nodarbinātība. Kā galvenā virzītāja spēka. Mūsu mandāts cenu stabilitāte tika definēts strateģiskajā pārskatīšanā arī 2003. gadā eh, kā tuvu 2% bet zem tiem. Tātad tas ir tas cenu stabilitātes mandāts, kā tas paredzēts ir līgumā. Mums e, viennozīmīgi būtu jāsāk ar to, kur mums jābūt kā labākajiem. Mums jāorganizē strateģiskā pārskatīšana ap to, kas mums ir jāsasniedz, respektīvi jāīsteno mandāts saistībā ar cenu stabilitāti. Protams, ka ir arī citi aspekti, ne tikai inflācijas mērķis, kas būtu jāņem vērā, lai mēs varētu labāk sasniegt šo mērķi. Un mēs jau plaši diskutējam par klimata pārmaiņu jautājumu, par to, kā tas ietekmē un kur tas ietekmē šo cenu stabilitātes mandātu. Un kā tas ir jāņem vērā katrā attīstības fāzē un e, jāiestrādā mūsu veicamajā darbā vai mums vajadzētu iet plašāk vēl un iekļaut mūsu strateģiskajā pārskatā arī visus citus aspektus saistībā ar Eiropas ekonomikas politikām, Eiropas finansējumu. Nu, tas nebūs pamats eh, šai strateģiskajai pārskatīšanai. Ja ietekme būs, tad tā ir jāņem vērā, protams. Bet, kā mēs zinām, Monetārā politika ir visefektīvākā un var nodrošināt vislabākos rezultātus, ja tā tiek papildināta ar citiem politikas aspektiem, tā skaitā fiskālo politiku, struktūrālās reformas, lai padarītu plūstošāku šo monetāro politiku nodošanu tālāk un atbalstītu to. Tātad ar šādu skatījumu, bet nevis eh, koncentrējoties tieši uz šiem aspektiem. Paldies! Hubner kundze, Eiropas Tautas partija. Esmu ļoti nelaimīga, ka man jāprobežojas eh, ar vienu jautājumu, lai tas kalpo kā piemērs citiem. Lagardas kundze, pirmkārt, vakar, redzot jūs un Fonderlajens kundzi kā 50% no Eiropas līderiem, nu, tas tiešām bija liels prieks man, lai jums veicas. Kad Mario Draghi ieradās šeit ar savām runām, viņš uzsvēra, ka ECB ir īstenojuši praktiski visus e, ekonomiskos stimulu pasākums. Man, nu, diemžēl jāatzīst, ka viņš nav uh, daudz spējis pārdalīt e, šo nastu arī uz citiem, uz citu līderu pleciem. Tad uh, Mans jautājums jums, kā jūs redzat savas izredzes tuvākajos gados, vai ECB turpinās e, šo iestāšanos fiskālās politikas vietā, jeb jūs sāksiet arī papildināt e, šo fiskālo politiku? Jā, paldies! Jā, tik tiešām bija patīkami vakar būt e, līdzsvarā ar priekšsarētāju Fonderlainu priekšsarētājiem eh, Mišēlu un Sasolī par kopēju ietekmi. Tas, protams, būtu ļoti efektīvi, ja citi aspekti šai politikas eh, sajaukumā arī tiktu izmantots tad, kad um, cīni, notiek um, diskusijas par to, kā cīnīties ar uh, Eh, izaugsmas palēnināšanos. Nu, nākotnē rādīs, bet es darīšu visu iespējamo, lai tāds notiktu. Jo mums ir pieejami monetārās politikas eh, rīki, kurus mēs varam izmantot tad, kad nepieciešams. Es tiešām ceru, ka arī citi politikas veidotāji sapratīs, eh, cik svarīga loma viņiem ir, tā skaitā monetāras politikas izmantošanā, kuru mēs pieņemam. Paldies! Es ceru, ka pārējie deputāti sakos Hubners kundz, piemēram, kurai saku paldies. Tagad Šuster kungs, sociāldemokrāti. Jā, es centīšos izteikties īsāk, bet runāšu vāciski. Tātad es e, runāšu īsāk, jo daudzas atbildes jau ir sniegtas, bet vēlētos koncentrēties vēlreiz uz ECB politikas efektivitāti Iepriekšējos gados daudz kas tika izdarīts, un tāpēc ir izdevies e, novērst ļaunāko, ir stimulēta ekonomika, bet mēs redzam, ka sāk apsīkt e, e, šī efektivitāte, vairs neizdodas piesaistīt tik daudz investīciju, arī inflācija īsti nedabū ieskrieties, mēs joprojām knapi ap vienu procentu esam. Un ar ECB līdzekļiem, manuprāt, īsti tālāk tikt nevar finansēšanas izmaksas investīcijai nav par zemu. Uh, un, respektīvi, tā nav tā galvenā problēma, tā, ka tās finansēšanas izmaksas traucētu investīcijām. Bet uh, pati arhitektūra Eiropas ekonomikas monetārai savienībai uh, kur īsti nav bijis spiests uh, meklēt līdzsvaru. Mēs pieņemam uh, šos uh, sešu dokumentu paketi, divu dokumentu paketi, uh, Tāpat arī daudzas eh, dalību valstu valdības, piemēram, par Vāciju tiek runāts. Mans jautājums līdz ar to ir tāds. Vai šajā institucionālajā arhitektūrā nevajadzētu tomēr pārskatīšanas ietvaros arī veikt kādas izmaiņas? Kāds būs ECB ieguldījums šai procesā? Vai viss, kas toreiz tika izdarīts, ir bijis pareizi izdarīts? Dankeschön. Paldies! Iespējams, ka kādreiz es spēšu arī atbildēt vāciski. Jājautā pašiem sev, vai mēs esam noderīgi, vai mēs sniedzam ieguldījumu. Uh, Un, lai to atbildētu, ir skaidri nepieciešams mērķis, pret kuru tad mēs e, vērtējam savu ieguldījumu. Tātad mūsu mērķis ir inflācijai tuvu 2%, bet zem tiem, bet viennozīmīgi mēs esam tālu no tā. Bet būtu kļūdaini secināt, ka ECB nav spējusi neko izdarīt. Un te jājaut arī, vai mēs darījām visu, ko varējām. Un tad mēs cenšamies noskaidrot, kāda būtu bijusi situācija, ja nebūtu īstenota tā monetārā politika, kas tika izmantota. Un tad ir skaidri redzams, ka ietekme uz IKP ir bijusi ievērojama. Apulēses eh, liecina, ka 2,3-2,7% Eh, zemāks būtu IKP, ja nebūtu īstenot šī monetārā politika. Un tas pats ir sakāms arī par inflāciju. Ja nebūtu īstenota līdzšinējā monetārā politika, inflācija būtu vēl zemāka nekā tā ir šobrīd. Un šī atšķirība varētu būt aptuveni par trešdaļu līdz pat pusprocentam. Nav jau tā, ka es esmu ļoti apmierināta, un es nesaku, ka mums ir jābūt apmierinātiem ar to, ko esam sasnieguši. Es teiktu, ka mums ir jācenšas strādāt labāk visiem, mums, visiem politikas veidotājiem. Bet es domāju, ka monetārā politika ir bijusi tik efektīva, cik tā varēja būt eh, pēdējo gadu laikā. Un es tad teiktu, ka ja ir fiskālā kapacitāte, BIK ir visbiežāk izmantotā tā um, saīsinājums apzīmējot šo konverģences instrumentu. Bet fiskālā kapacitāte, kas var tikt izmantot cits starpā arī stabilizācijas nolūkā, tad, kad viena valsts saskaras ar būtisku šoka situāciju vai triecienu. Tas varētu šo morālās nesodāmības problēmu risināt, un tas jau būtu ievērojams uzlabojums tam, ko šobrīd spēj sasniegt monetārā savienība. Paldies! Svens Gīgolds, zaļie. Paldies! Prieks jūs redzēt šeit. Man prieks, ka vismaz viena sieviete šobrīd ir ECB vadībā. Es ceru, ka tāda būs vairāk drīz. Vēlos paturpināt šo jautājumu par klimata pārmaiņām un ko centrālā banka var īsti izdarīt šajā jomā. Tad, kad jūs aprakstījāt konkrētos pasākums, kas jums ir padomā, man likās acīm redzams, ka monetārās politikas būtība tā arī netika pieminēta. Refinansēšanas operācijas, kas ir tik ļoti svarīgas, tās galvenokārt uh, balstās uz riska izvērtējumu. Līdz ar to mans jautājums ir šāds. Vai jūs izdarīsiet spiedienu uz reitinga aģentūrām, kuras jūs izmantojat, vai uz saviem riska izvērtēšanas pasākumiem attiecībā uz refinansēšanas operācijām, kas ņem vērā, respektīvi, lai tās ņemtu vērā klimata pārmaiņu jautājumu? Otrakārt, attiecībā uz atvērtā tirgus operācijām, it īpaši, piemēram, jūsu kvantitatīvās veicināšanas programmām, uh, piemēram, automobīļu nozarē. Viņiem ir 2,6% no kopējām obligācijām, bet ECB eh, iepirkuma programmā viņiem ir 6,8%. Kopējā enerģētikā kopējais 2,55%, kvantitatīvās veicināšanas programma 9,54%. Par atjaunojumiem resursiem pretējā situācija. Kopējais obligāciju apmērs 0,58 un 0 iepirkumi 2017. gadā. Vai jūs esat gatavi uzņemt klimata pārmaiņu darba kārtību arī monetāras politikas uh, sastāvā? Well, Paldies, paldies par jūsu jautājumu. Vispirms par patreizējo aktuālo reitingu. Ir ļoti svarīgi, lai visas reitinga aģentūras iekļautu arī klimata izmaiņu risku. Un nedrīkst būt tā, ka tas būtu uh, ka tā būtu kompetence tikai konkrētām certificētām reitinga aģentūrām un ka būtu tikai labākās vai zināmākās, kuras nodarbojas ar klimata izmaiņu iekļaušanu risku novērtējumā. Nākamais šīs refinansējuma programmas. Mēs izvērtēsim tās Mēs to, jo, mēs to darām arī šobrīd, un e, tas, e, protams, vienmēr balstās uz tirgus neutralitātes principu, kurš tiek karsti šobrīd diskutēts un patiesībā dažādi interpretēts dažādās vietās. Protams, ka debatēm ir jābūt, un debatas ir neatņemama uh, to jauno instrumentu un rīku sastāvdaļa. Un vienmēr jau mums ir jābūt paškritiskiem, mums ir kritiski jāvērtē proporcionalitāte un klimata izmaiņu risks ir jāņem vērā kā viens no noteicošajiem faktoriem. Jūs jau noteikti būsiet to pamanījis, šo strateģisko pārskatu un diskusijas par to, tad mēs jau negaidam tādu uh, vispasaules paredzējumu, kas tas būs, jo visiem valdē sēdošajiem locekļiem ir jāvienojas par galīgo variantu, un es nekādā gadījumā nevienam kaut ko neuzspiedīšu. Uh, Tas ir kolektīvs lēmums un kolektīvs darbs, un tas notiek dialogā kā ar institūcijām, tā ar pilsonisko sabiedrību un arī ekspertiem. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka rezultāts būs visiem pieņemams un ar interesi tajā piedalīšos. Un tagad Donāto kundze no ID. Thank you, Madam Chair. I'm... Paldies, priekšsēdētājs kundze runāšu itāliski. Paldies, eh, priekšsēdētāja Lagardas kundze. Ļoti novērtēju jūsu atvērto pieeju attiecībā uz eh, iespēju pārskatīt ECB eh, e mērķus. Eh, jau vairāk kolēģi mm, ir runājuši par to, ka šie mērķi nav iekļauti plānā un eirozonas inflācija apmēram 1% un tas ir diezgan sen noteikts mērķis. Eh, jūs un ekspriekšsādātājs Dragi jau vairāk kārt ir uzsvēruši, kā ekonomiskas izaugsme eirozonā, eh, ka tā ir ļoti atkarīga arī no tā, vai dalībvalsts korekti īsteno fiskālo politiku un eh, dod stimulus investīcijām. Esam vērojuši, ka dalībvalsts, kurām ir šī fiskālā telpa investīcijām, uh, ka tās neparedz izmantot uh, tos, uh, lai samazinātu uh, šo tirzniecības pārpalikumu. Skatoties uz eirozonā notikušo, jāskatās uz valstu investīcijām, un tās iztrūkst īpaši tajās valstīs, kur izaugsme ir zemāka. Tāpēc, ka ir tāda aizkavēšanās infrastruktūras jomā, kas, manuprāt, arī ir viens no būtiskākajiem Um, tādiem grūtību iemesliem šajās uh, valstīs, uh, kurām ir, uh, kuras saskars ar klimatiskiem izaicinājumiem, un arī nodokļu, arī tajās valstīs, kur nodokļu likums ir ļoti augsts un, zināmā mērā, kavē šo valstu izaugsmu. Tātad, ņemot vērā visu to, uh, Vai jūs domājat, ka pašreizējie ECB instrumenti vai to vidū nepieciešams radīt kādus jaunus, lai varētu uh, mazināt inflācijas pie izaugsmi Eiropā? Un, ja tāda ir, jūs prātat, kādi tie varētu būt? Grazie, mīļi. Uh, paldies! Pirmais jūsu jautājums. Mēs e, ļoti tālu esam no tā, lai būtu nepārtraukta inflācija. Patiesībā inflācija ir ļoti interesants e, termins, un ekonomisti vēl joprojām par to cīkstās un mēģinot to saprast. Jo patiesībā inflācija ir daudz zemāka nekā kāds e, to paredzēja un eh, neviens nedomāja, ka tā ies tādā virzienā, kā tas tomēr ir izvērties. Un mūsu ekonomisti Eirozonā joprojām mēģina izprast, kas tad īsti notiek. Un eh, ir tāda kā melnā kasta, kurā redzēt neko nere, nevar. Šobrīd bezdarbs ir samazinājies, algas vismaz statistiski arī ir paaugstinājušās, un tomēr, tomēr inflācija nepieaug. Normāli būtu, un tikai normāli tā tas ir bijis vienmēr, ka cenas pieaug, jo pieaug pieprasījums, un arī krīze ir beigusies, bet cenas neaug. Līdz ar to, kas tad īsti notiek, un iespējams, ka tas ir ciešā saistībā arī ar uh, to, ko jūs redzat eh, vēlēšana iecirkņos un kas vispār notiek Eiropā, tā tad eh, šķiet, ka darba devēji, kuriem izmaksas pieaug, jo pieaug algas, tātad darba devēji tā vietā, lai palielinātu cenas, ko viņi normāli darīja, vienkārši to nedara. Kāpēc? Kāpēc to, to tad ir grūti izprast un grūti novērtēt? Varbūt, ka tā ir nedrošība, varbūt, ka viņi vēlas saglabāt savu tirgus nišu konkurējošā vidē, varbūt, ka viņiem nav pārliecība un drošība par to, kā viņi varēs stāties pretiem citiem konkurences izaicinājumiem. To jau mēs nezinām, bet situācija šobrīd tāda ir. To rāda visas tendences Vai tās turpināsies arī nākotnē, to redzēsim. Varbūt, ka Brexits kaut ko satrasinās, kaut ko pamainīs, varbūt, ka šis pārējais periods kaut ko sakārtos, varbūt, ka tirzniecība pasaules līmenī sāks svārstīties savādāk, varbūt, ka būs kādas kolaterālas, un kā mēs redzam, šobrīd notiek tirzniecības sarunas ar Ķīnu, ar ASV, ja atkal Ķīna palielinās savas cenas, tā tad ir tik ārkārtīgi daudz nezināmo šajā makroekonomiskajā vienādojumā. Tā tad mēs nezinām, ko darīs darba devēji un kā tas atspoguļosies cenās. Tātad darba devējiem izmaksas pieaug, tas ir fakts, bet cenās tas šobrīd neatspoguļojas, un tas ir paradoks. Bet eh, par citām politikas jomām runājot, es jau to iem, pieminēju iepriekš. Fiskālais fonds, monetārā, monetārā politika tajā atspoguļojas un tā tiek īstenot visefektīvāk tad, ja citi politikas īstenotāji dara savu mājas darbu. Ir tādas valsts, kuras izmanto savu fiskālo telpu, lai veidotu labus noguldījumus, piemēram, uh, To mēs ļoti labi redzam vienā eiro dalību valstī, un šādu situāciju vajadzētu paplašināt arī uz citiem. Tagad Judzikas kundze no ECR, Judzikas kungs no ECR, lūdzu. Thank you. Paldies! Tātad, jā, es pieturēšos pie prieksēdētājas noliktā ietvara un tāpēc vēlējos pajautāt Lagardas kundzei sekojošu jautājumu nopublicējot patreizējās monetārās politikas blakus efektus nākamreiz, tad es vēlējos eh, pajauta uzdot jautājumu par savstarpējo saprašanās memorandu starp ECB un kopienu, tī, revīzijas palāta atvainojos. Un eh, Dragī kungs eh, toreiz teica, uzstājoties mūsu komitejā, ka būtiskākais ir tas, vai ECB tātad vai revīzijas palāta novērtēs ne tikai ECB darbību, bet arī tās ievirzītās politikas, un vai šobrīd revīzijas palātai ir iespējams novērtēt ECB politikas vai nē? Paldies par jūsu jautājumu, atbild Lagardas kundze. Tā tad ECB darbojas sava mandāta ietvaros, un tāpēc ECB operacionālās aktivitātes, ko novērtē revīzijas tiesa, un to paredz Eiropas Savienības dibināšanas likumi, eh, līgumi, tātad mūsu mm, darbību novērtē revīzijas palāta, un, protams, es jums to apsolu, ka mēs atbalstīsim visādā veidā ar statistikas datiem un mūsu dokumentiem, ko mēs darām. Bet eh, vienlaicīgi mēs pieņemsim lēmumus, kas ir mūsu mandāta ietvaros, un jūs noteikti tās nosaucāt par politikām, un tas arī ir Eiropas centrālās bankas uzdevums. Tātad eh, politikas veidošana un citas mūsu funkcijas ir nošķirtas, un to paredz kā mūsu statūta, tā arī Eiropas dibināšanas līgums. Paldies, saka prieksēdētāji, un tagad nekta gals kundze no Reņū. Jā, paldies, prieksēdētājs kundze un Legardas kundze. Uh, Es eh, jūs apsveicu ar izvilzīšanu eh, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājas amatā, bet turpināšu holandiešu valodā. Holandiešu valoda varbūt nav tik skaista kā franču, un tomēr. Tā tad. Eh, Eiropas centrālās, centrālajai bankai ir ļoti liela izaicinājuma, un, kā jūs teicāt, būtiskākais ir cenu stabilitāte. Uh, nodrošināt ekonomisko izaugsmu, nodrošināt nodarbinātību, nodrošināt pārliecību, ka būs stabilitāte, bet eh, raugoties uz ECB politiku, aka eh, šobrīd tiek nopirkta Holandē un eh, šobrīd procentu likmes ir nokritušās tik ārkārtīgi zemu, ka šobrīd, lai eh, turētu naudu bankā, jau ir jāmaksā un nevis no noguldījumiem kaut ko var nopelnīt. Nīderlandē, protams, arī ir neliela recesija, bet eh, es vēlējos pajautāt, eh, kāpēc ECB tik strikt iestājas par to, lai inflācija būtu 2%, tuvu 2%, tomēr drusku zem. Uh, Kāpēc e, mēs nevaram šo jēdzienu cenu stabilitāti mazliet pārskatīt, jo 2013. gadā pieņemtais definējums ir novecojis, es gribētu teikt, pa 16 gadiem daudz kas ir noticis. Un e, kā jau šeit iepriekšēji runātāji teica, varbūt, ka ir kaut kas jādara ar šiem pensiju fondiem, ko jūs pieminējāt Lagardas kundas atbildījā. Paldies! Es e, jums apsolu, ka ECB seko līdz tam, kā viņu politika tiek īstenot, un mēs arī turpināsim mūsu politikas uzraudzību Eirozonā. Nevar izveidoties situācija, kad ir viens vai otrs grāvis. Mums ir jāņem vērā pilnīgi visas mūsu īstenotās politikas un to ietekmu uz dažādām dzīves jomām, piemēram, veicinot investīcijas, veicinot ekonomisko izaugsmi, radot eh, darba vietas, stabilizējot nodarbinātību. Tas viss ir mūsu mandātā un mēs to īstenojam. Tas viss veicina ekonomisko izaugsmi. Tā tad tas arī ir mūsu spēcīgākais eh, rīks, ar kuru mēs rīkojamies. Protams, ka visam ir blakus parādības un eh, ir tā saucamā eh, divasu sistēma, un tā septembrī šajā pakotnē arī tika iestrādāta. Iestrādāta tieši tā iemesla dēļ, ka dažādi ekonomiskie spēlētāji tirgū tomēr piemēros 0% likme, lai tā nekļūtu negatīva, jo tikai tā mēs varam nodrošināt ekonomisku dzīvelīgumu. Es zinu, ka šie te mīnus eh, procentu likmes dažās valstīs jau ir kļuvušas aktuālas, bet eh, jā, redzēsim, ko ECB var darīt šajā jomā. Iespējams, ka mums būs jāizveido jauna stratēģija. Tagad Feličīnī kungs eh, pie grupām nepiedarošiem deputātiem. Paldies, runāšu itāliski. Paldies, eh, priekšsēdētāja Lagardas kundze ja vien nenotiek kaut kādas eh, pēdējā brīža izmaiņas, tad 13. decembra eh, padomē valstu vadītāji, kas runājuši par stabilitātes mehānismu, viņiem ir jāpauž savus viedoklis par tā pārskatīšanu. Es netikām glābti kā Grieķija eh, attiecīgā laikā, bet bankas īpaši Franču un eh, Vācu darbojās Itālijai. Bija iespēja saglābt 60 miljardus eh, eiro. Arī esam palīdzību pārskatot līgumu no vienas puses ir šis banku atvesļošanas fonds, glābšanas fonds, no otras puses ir uh, kredīta līnija, kas tiek stiprināta, bet eh, nav eh, valsts eh, aizdevums. Bankas, kas ir krīzes situācijā, kā Deutsche Bank un valstis, kurām nav nepieciešams kā Vācijai, nu, tur nevar likt tās kopā ar tām valstīm, kurām nav uh, nekāda piekļuva, bet eh, kurām ir eh, pienākums sekt kapitālu un zaudējums. Kāds ir jūsu viedoklis par ESM, eh, e lai glābtu no sistēmiskas savienībā? Thank you very much. Paldies, paldies par jūsu jautājumu. Un atbildēšu pavisam konkrēti par ESM. Es domāju, ka šeit Um, man ir tiesības, ko teikt, jo es atrados brīdī, kad ESM tika veidoti. Mums ir tiesības palaist krīzes menedžmenta sistēmu Eirozonā. Un uh, tieši ar šo nolūku Eiropa padomēji šie priekšlikumi vēlāk šomēnes tiks prezentēti. Es zinu, ka dažādās dalību valstīs tas ir radījis ļoti viļņojošas debatas, un tomēr tas tiešām ērā ir saistīts ar jautājumu par ievainojamību, proti finanšu ievainojamību, riskiem un ECB. Tas ir jāpārstruktūrē. Uh, par šo te kolektīvās rīcības klauzulu, kas dažiem ļoti nepatīk. Man šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo SVF iestājās par šo kolektīvās rīcības klauzulu. Tā tad eh, tie ir nosacījumi, kuri paredz eh, situāciju, ka ja notiek bankas restruktūrizācija, tad kreditētāji ne, nevar visus pārējos kreditorus turēt kā ķīlniekus. Tātad vairumam ir jā, tātad vairumam kreditētāji ir jātiek nodrošinātām viņu tiesībām, ja mazākums kreditoru tur kontrolu paketi un tā tālāk. Un šāda situācija ir ieteikta arī pasaulē lai nodrošinātu krīzes pārvaldības mehānismu. Proti, šeit neiet runa par sava veida ķīlniekiem. Mēs vēlamies tikai un vienīgi palīdzēt. Paldies! SMV. Margarita Markes no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšsādātāji! cīņa pret klimatiskām izmaiņām, tām ir eh, jābūt kā galvenajam punktam. Madrides samets nu pat eh, sākas. Eh, tomēr šeit uzklausīšanā Eiropas parlamentā jūs paziņojāt, ka jūs cīņu pret klimatiskām izmaiņām padarīsiet par vienu no prioritātēm ECB darbā. Klimatiskās izmaiņas arī tām ir savas sekas sociālā makroekonomiskā izteiksmē, kā jūs to minējāt klimatiskie riski ir tikuši identificēti no ECB puses eh, kā viena no galvenajiem riskiem, kas var skart banku sistēmu Eirozonā un kas var ietekmēt arī mūsu valstu ekonomiku situāciju. Jūsu vadībā, Lagardas kundze, vai ECB Eh, dos pilnu atbalstu pārējai uz zemoglekļa ekonomiku, jums ir jānosaka noteikumi, bet arī eh, tie jāīsteno. Jums ir pilns atbalsts, pilnīgs atbalsts no mūsu puses. Ir labi, ka komisija ir eh, vīdes jautājumus iekļāvus darba kārtības pašā sākumā Eiropas parlaments nu pat ir pieņems deklarāciju, paziņojot, ka klimatiskie apstākļi un laika apstākļi ir ārkārtīgi steidzams jautājums, un nu pat ir sācies arī eh, klimata samets. Mēs nedrīkstam to visu aizmirst, un eh, Tālāk, mans jautājums. Jūs noteikti saskarsieties ar tālākiem mērķiem. Kā jūs varēsiet pārliecināt savus eh, kolēģus citās centrālajās bankās Daudzos gadījumos eh, viņi uzskata, ka cīņas, cīņa pret klimatiskajām izmaiņām ir vienkārši fiskālie centieni, un tas neatiec tik daudz uz monetāro politiku. Kādus konkrētus pasākumus jūs varētu paredzēt, eh, ieviešot un īstenojot, runājot par iekšējo darbību ECB ietvaros un arī ECB kompetences eh, robežās? runājot par eh, plašāku starptautisku ietvaru, kur jums arī ir iespējas rīkoties. Tātad, kādus konkrētus pasākums jūs paredzat ierosināt un īstenot G7, G20 un attiecībās ar Ķīnu? Paldies! Paldies! Ļoti īsi atbildēšu, jo man šķiet, ka esmu centusies jau to visu identificēt. Pirmkārt, analītiskā izteiksme, otrām kārtām Eh, veicot uzraudzību trešām kārtām ar mūsu tiešām investīcijām un eh, pensiju fondu pārvaldību, ceturtkārt programmām, kurās mēs darbojamies, kad mums ir jāidentificē un jākonstatē, kā klimatiskās izmaiņas, eh, kā tās ietekmē un kā tām vajadzētu ietekmēt ar tām saistīto risku novērtēšanu. Bet gribu norādīt, ka uh, Mēs esam aktīvi dažādos fórumos, un mēs esam locekļi e, centrālo banku un uzraugu e, ietvarā, lai zaļinātu banku sektoru. Un kā jūs zinat, tas šobrīd vieno 50 e, centrālo banku vadītājus un viņu komandas, lai mēs apņēmīgi virzītos zaļināšanas virzienā, zaļinot savu darbību. Tāpat arī aktīvi darbojamies G7, Benoit Curé, arī ir aktīvi darbojies, un nesen arī viņš ir um, izstrādājis daudz um, savus viedokļus, kas to visu ļoti atbalsta. Un G7, uh, G20 atkal ir vēl viens ietvars, kur atkal tiks runāts par klimatisko ietekmi, un uh, stratēģijā mēs iekļausim visus šos komponentus. Es atvainojos, Beno Kerē, katrā ziņā viņam ir ļoti svarīgi šie klimatiskie jautājumi pretrunāt, pretēji tam, kas tiek reizēm ziņots, bet uh, vairāk uh, viņa joma ir digitālās valūtas un arī uh, viņš palīdzēs EB šajā ziņā, bet viņš ir pilnīgi pārliecināts par klimatisko izmaiņu svarīgumu. Liels paldies, Lagardas kundze, šķiet, ka mums ir pāris minūtes vienam jautājumam brīvā mikrofona sadaļā un kas Taldo kungs vēlas uzdot? Paldies, priekšsēdētāji! Mm, šī vadības maiņa ir eh, tāda ļoti sašķeloša attiecībā uz nākotnē monetāro politiku, kā mēs zinām. Centrālās bankas ietekme un ticamība. Nu, investori gaida uz norādēm, ka Eiropas centrālā banka ir eh, gatava saviem uzdevumiem. Eh, viens no dragi uzdevumiem līdz pavisam nesenam laikam bija panākt, lai pārvaldošās valdes locekļi runātu vienā balsī. Konsensus bija ļoti svarīgs, lai, piemēram, ārkārtas misijās, eh, kas tika veiktas dragi ietvaros, eh, kas šķiet it kā neļļļāva ekonomisko krīzi. Nu, Te ir jārunā par monetārās politikas efektivitāti tieši tajā brīdī, kad ir jāpārliecina šie novērotāji. Uh, tad tirgi tik tiešām ir tikai vairojuši šo sapratni, ka ECB iespējas darboties ir ierobežotas. Uh, citas uh, valstis uh, cenšas atvieglot šo monetāro politiku, tāpēc mans jautājums jums ir tāds. Ko šie viedokļi nozīmē šajā valdē? Vai īzings ir grūtāks, un ja tā, tad ko mēs varam darīt, lai mazinātu šo sastāvdu? Well, thank you so much. It will not surprise you. Paldies. Tas jūs nepārsteigs, ka norādīšu uz to, kur uh, bija vienprātība, un es arī biju tam lieciniece. Pilnīgi vienprātība uh, vispārējā mandātā un mērķī. Tātad visi locekļi bija kopīgi apņēmībā, tātad nodrošināt ECB cenu stabilitātes mērķi. Uh, šī padoma bija vienota uh, Uh, šajā jautājumā. Kur bija šī viedokļa atšķirība? Tas bija tieši par uh, šo instrumentu tipiem, uh, kas tiek piemēroti. Bet tā ir tāda veselīga diskusija un, manuprāt, ļoti noderīga šajā pārvaldības principā. Es darīšu visu, ko varu, lai uh, nodrošinātu vienprātību visā šajā pakotnē, kādu un ja laiks pienāks, kad šāda pakotne būs nepieciešama, bet eh, ja būs viedokļu, tad nevi, nu, nevienprātība, nu tad tā, tā būs, mums būs jārod eh, tāds veselīgs veids, kā ar to tikt galā daudzas centrālās bankas ir, kurās ir šī nevienprātība. Jā, protams, ir ideāli, ja ir pilnīga vienprātība, bet es domāju, ka iestāde ir gana stipra. Uh, Un uh, tā ir gan nostiprināta reputācija, lai tā varētu izturēt arī zināmu nevienprātību, ja tāda rodās. Liels paldies, Lagardas kundze! Mūsu monetārais dialogs ar to arī noslēdzas eh, šodien. Liels paldies visiem deputātiem, kas piedalījās. Paldies, Lagardas kundze, ņemot vairāk, ka šis bija pirmais eh, dialogs, un jūs tikai pirms četrām nedēļām stājāties amatā, tad jāsaka, tiešām runājām par interesantiem jautājumiem, un ceru, ka nākotnē mēs turpināsim šo dialogu, un paldies, un tagad došu vārdu Nīdermājer kungam. Dear colleagues, please get seated. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, lai varam sākt. So we still have few Mums joprojām ir daži darba kārtības jautājumi mūsu darba kārtībā, tāpēc pāriešu pie piektā jautājuma. Uh, Eiropas Investīcija bankas eh, finanšu darbība, eh, gada ziņojums 2019. gads. Eh, Bāseikauts ir referents no zaļo grupas, tā ka bez kavēšanās dodu vārdu jums. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Nezinu, vai man vajadzēs 5 minūtes, bet šis ir pirmais paziņojums, ko mēs varam izteikt eh, no savas komitejas puses. Eh, tātad tas ir atzinums, galvenā atbildīgā komiteja ir budžeta komiteja, un mēs izstrādāsim attiecīgi atzinumu. Tāpēc arī dokuments ir īsts. Mēs vienmēr esam ierobežoti, cik rakstu zīmes drīkstam iekļaut eh, šādā atzinumā. Tāpēc, tātad, kā es teicu, īsi. Bet uh, Tāpat laikā mēs varam šo to pateikt par EIB. Runājot par EIB lomu, palielināt investīcijas Eiropas Savienībā, man liekas, ka to ļoti svarīgi uzsvērt ka investīcija līmenis joprojām ir zem tā līmeņa, kāds bija pirms, pirms krīzes, un tāpēc Eiropas investīcija bankai ir jāpalielina šie investīcija līmeņi un to mēs atzīstam arī savā atzinumā. Protams, EIB eh, e ir jākļūst par eh, klimata izmaiņām atbilstošāku banku. Mēs, eh, mums no savas komitejas puses arī par to, protams, mēs izsakam viedokli. Uh, Eh, tas viss ir eh, jāizvērš, protams, tālāk konkrētā darbībā, un eh, viena no prasībām ir tāda, lai EIB izstrādā ticamu metodoloģiju, lai varētu tātad izmērīt atbilstību Parīzes mērķiem, tātad, lai tā kļūtu par klimatam draudzīgu banku, tad jāizvērtē šī atbilstība izvērtē, izvirzītiem mērķiem, un tad EIB, protams, ir ļoti svarīga loma FC, tā sauktajā Junkera investīcija plānā, un arī tur, manuprāt, mums ir jārunā par FC lomu, nodrošinot Saprotot, ka līdz šim ļoti svarīgas lietas ir veikts, lai nodrošinātu zināmu līdzekļu apjomu, bet eh, kas ir tikpat svarīgi, ka ir jānoslēdz, tātad jāatrod šī iztrūkstoša investīcija līdzekļi un kādi mērķi mums ir tātad arī te, zināmā mērā, nu, ir jārod kaut kāds kompromiss un tāpēc ir labi, ka ir diskusija par to visu jo EIB būs tik liela nozīme arī nākošajos eh, finansēšanas plānos, eh, kas nāks no Eiropas komisijas, un tie tad tiks Uh, savu, tas nākamais būs stabilitātes investīcija plāns, kas būs uh, simtiem miljārdu eiro nākamajās desmitgadēs. Tālāk, caurskatāmība. Uh, Tāpat arī diskusijas par to, kā mēs varam būt droši par šo papildināmību, jo EIB ir publiska investīcija banka, tāpat laikā ir daudzas vienlaicīgi notiekošas investīcijas, kā mēs varam nodrošināt, lai EIB parāda šo savu papildināmību tur, kur EIB ieliek savas investīcijas, jo EIB nevajadzētu būt vienkārši tikai papildus privātai bankai, bet mēs to padarām par publisku banku ar zināmu iemeslu, tāpēc arī šis punkts par caurskatāmību. Kā es teicu, te vēl citas lietas šajā atzinumā varētu izteikt teikt, esam gatavi to darīt. Eh, šobrīd, kā es teicu, esam aprobežot ar šo ierobežoto izmēru, eh, bet grozījuma ziņā tur varam iestrādāt vēl kaut ko, bet uh, ņemsim vērā, ka gal galā tas ir atzinums eh, budžeta komitejai, kas ir galvenā, un es labprāt uzklausītu EIB reakciju, un arī, protams, gribētu ļoti uzklausīt citu politisko grupu ēnu referents, un ceru, ka mēs izstrādāsim atzinumu, par ko mums būs tāda plaša konsensus, tā lai mums būtu tāds spēcīgs viedoklis, ko nodot budžeta komitejai. Paldies, Bas, un tagad ēnu referenti Frans Vičrā no Tautas partijas. Paldies! Uh, Balsts paldies par eh, veikto darbu pie šī dosie. Te ir apskatīts daudz svarīgas tēmas, kam EIB ir pievērsus uzmanību, un daži no viņa izteiktiem punktiem, uz tiem es arī atsaukšos. Īpaši pozitīvi vērtē viņa teikto eh, par to, ka jānodrošina, lai EIB būtu pietiekami kapitalizēta, lai būtu atbilstošas EIB finansēšanas darbības iespējams, atbilstoši parības mērķiem un jāuzlabo EIB caurskatāmību. Atzinuma projektā ir liels uzsvars uz EIB darbībām saistībā ar klimatu finansēšanu. Tas, man liekas, diezgan atbilstoši, ņemot vērā to krīzi, ar ko mēs saskaramies. EIB ir jau ilga klimata darbības finansēšana, desmit gadus tā jau tad kā pionieru loma šajā zaļajā tirgu, izdodot pirmo climate awareness e, obligāciju. Tātad viņiem jau ir zināšanas šajā jomā. Tāpat pozitīvi ir, ka atzinumā ir atsauce uz Vanderlainas norādēm uz eh, klimatam dros, draudzīgām bankām un eh, nepieciešamību kl finansēt klimatam draudzīgus pasākumus. Ir arī citi EIB darba aspekti, kurus jāņem vērā, kā investīcija stiprināšana Eiropā, darba vietu radīšana, MVU finansēšana un atbalsts digitālai ekonomikai. Uh, Un visas šajās jomās, <clears throat> visas šīs jomas mums kā komiteja būtu jāapsver. EIB investīcija ziņojums 2019. gadam tur ir izsvērts, uzsvērts tā, tas, ka infrastruktūras investīcijas ir 1,6 apmērā no IKP, kas ir zemākais 15 gadu laikā, un Eiropa nespēja iegūt digitālās transformācijas dotos labumus. Kopš finanšu krīzes mums ir bijis desmit gadi ar zemām investīcijām. Uh, un tas ir ietekmējis darba vietu izaugsmi, ekonomisko attīstību un infrastruktūru attīstību, runājot arī par mājokļiem. Tas, lai mēs panāktu investīcijas ilgspējīgā līmenī Eiropā, tā ir jābūt galvenai prioritātei EIB, un es domāju, ka tas jāatspoguļo uh, atzinumā kaut kādā veidā. Tāpat vajadzētu uzsvērt to, cik svarīgi ir, lai EIB uh, rīkotos klimatiskā virzienā ar pasākumiem, kas nodrošina godīgu pārēju tādam riskam pakļautiem sektoriem un reģioniem, tā lai neviens netiktu atstāts novārtā. Un visbeidzot, kaut gan piekrītu tam, kas tik teikts par mērķiem un ilgspējību un uh, sociālu ietekmi, es nedomāju, ka tiem vajadzētu būt vienīgajiem uh, IFSR panākumu rādītājiem esoši mērķi, ja ir. Uh, FC regulējumam tas jau pastāv un jāpalielina finansējums NVO, bet visā visumā es gribētu teikt, ka šis atzinums ir ļoti labs un ceru, ka mēs sadarbosimies pozitīvi ar referentu un ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Un tagad eh, Johans Šusters no Sociāla un Demokrāta grupas. Es runāšu vāciski. Es vēlētos pateikties referentām par līdzinējo darbu. Ļoti, ļoti daudz svarīgu lietu šeit ir iekļautas un kuram mēs piekrītam. Tāpēc šobrīd vēlētos izcelt trīs, četras lietas tikai, kas mums vēl ir neatrisināts. Pirmkārt, viena lieta, ko referents jau sacīja, ka mēs atzinīgi vērtējam to, ka EIB savu investīciju darbību paplašinās virzoties uz zaļāku banku vai zaļu banku. Nu, interesanti, protams, ko tas īsti nozīmēs. Kādas investīcijas varēs tikt atbalstīts un kādas nē. Un ar kādiem instrumentiem tas tiks eh, darīts. Vēl viena lieta, kas mums ir svarīga. Lai mēs eh, netēmētu tikai uz privātām investīcijām bet arī pietiekami apmērīgi mm, atbalstītu publisko līdzekļu investīcijas, tā skaitā pašvaldību. Jo investīcija trūkums, ar kuru mēs saskaramies, bieži vien ir tieši publisko investīciju trūkums, un tāpēc šis jautājums būtu jārisina manuprāt, vajadzētu arī domāt par to, cik lielā mērā vajadzētu izslēgt EIB finansētas projekts, projekts no deficīta aprēķina. Tālāk. Mums ir svarīgs arī sociālās dimensijas jautājums šiem projektiem, kas tiek atbalstīti un finansēti. Jo, ja mēs veicam tādas ekoloģiskas pārmaiņas un vēlamies atbalstīt zaļus projektus, tad mums jādomā ir arī par sociālajiem aspektiem, kas izriet no šādām struktūrālām pārmaiņām. Un vienlaicīgi mums jāskatās arī uz reģionālo sadalījumu, lai tur tiktu ņemts vērā arī sociālo kritēriju kopums. Un vēl viena lieta, kas mums ir īpaši svarīga, ir ir nepieciešamas izmaiņas pārvaldībā, kas, mūsuprāt, ir jāveic nekavējoties, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta um, līdzlemšanas uh, tiesības. Un lai tas, ko Eiropas revīzijas palāta ir konstatējusi kopā ar FSI, lai tas arī tiktu ņemts vērā un iestrādāts EIB pārvaldības struktūrā. Es domāju, ka mēs nonāksim pie ļoti auglīgas diskusijas un uh, būšu priecīgs uh, sniegt savu ieguldījumu, lai virzītu EIB pareizajā virzienā. Paldies! Tālāk, da Dragos Pislāru. Paldies priekšsarētāji! Vispirms vēlos uh, pateikties Eikhauta kungam par labo darbu, kas ir izdarīts strādājot pie šī atzinuma. Vēlos norādīt uz dažām lietām, ko es vēlētos vēl iekļaut šajā atzinumā. To es arī nosūtīju. Es domāju, ka lielākā daļa klātesošo atbalstīs šos aspektus. Pirmkārt, vēlos izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu, cik svarīgi ir sadarbības starp EIB un citiem e, īstenošanas partneriem, it īpaši nākošajā e, daudzgadu finanšu schēmā. Tas jau tika uzsvērts EIB 2019. gada e, operatīvajā plānā. Es tiešām uzskatu, ka lielāka koherence ir nepieciešama, jo ir daudz iesaistīto pušu šajā EIB darbībā Otrakārt, atzinumā ir atsauce arī uz EIB kļūšanu par klimata banku. Un kā jau tika norādīts, ka ja jāsasniedz arī Parīzes klimata mērķi. Jā, vajadzētu pieminēt arī, manuprāt, jauno zaļo kursu, kas izmantos EIB kā atsauces punktu. It īpaši ņemot vērā nesenos valdes lēmumus un to, ka EIB ir sākusi jau pašu eh, reformācijas procesu man kā ēnu referentam arī InvestEU dosjē izvērtēšanas eh, kritēriju projektiem saistībā ar prasmju un sociālo jomu. Mums ir eh, jāsasaista šīs lietas ar sociālo pilāru, tīpaši, ja mēs runājam par investīciju ietekmi. EIB jau FC ietvaros veids šāda veida investīcijas jau šobrīd, un virzoties uz priekšu, No investīju perspektīvas ir ļoti svarīgi to paturēt prātā. Un pēdējā, nemazāk svarīgā lieta - vairāk vietējie spēlētāji. Ei Eiropas pašvaldību līmenī ir uzrunājuši mani, aicinot EIB e, kontaktbirojus aktīvāk e, popularizēt savus instrumentus, lai būtu pieejama informācija par šiem avotiem. Tas palīdzētu arī uzlabot caurskatāmību, kas tika uzsvērta jau atzinumā. EIB vajadzētu izvērst savu darbību aizvien vairāk vietējā līmenī. Tas arī viss no manas puses. Paldies par šo iespēju sadarboties un ar nepacietību gaidu iespēju turpināt šo sadarbību ar Eikhotu kungu un viņa komandu, lai pabeigtu darbu pie šī atzinuma. Paldies! Paldies! ID grupai nav nozīmēts referents. Rozī Kastigot eh, no ECR. Paldies priekšsaratai. Vēlos sākumā pateikties referentam par šo eh, atzinumu projektu. Es piekrītu, ka EIB ir liels potenciāls, tomēr ir dažas lietas, kur mums viedokļi atšķirās. Atzinumā tiek runāts par EIB pārvēršanu par klimata banku, neatkarīgi no tā, ko par to mēs domājam un ko par klimatu pārmaiņām mēs domājam, tas tomēr nozīmē aizvien lielāko EIB politizēšanu. Finansējums tiks piešķirts balsoties uz politisku plānu, nevis saistībā ar izaugsmes un nodarbinātības mērķiem. Ja EIB atkāpsies no sava mēķa, lai sāktu apkarot klimata pārmaiņām, tiks izveidots precedents, kas ļaus EIB un tās milzīgos līdzekļus izmantot, lai tiktu risināti arī citi politiski jautājumi nākotnē. Tā ir Pandoras lāde, ko labāk neatvērt kas, attiecības, kas attiecas uz lēmumu apturēt eh, investīcijas eh, fosilo kurināmā projektos līdz nākamā gada beigām. Vēlos noskaidrot, vai šis embargo attieksies arī uz eh, investīcijām apkopē, jeb tikai uz jauniem projektiem un paplašināšanu. Otrakārt, kā mēs visi zinām, Eiropā ir daudz reģionu, kas ir atkarīgi no fosilo kurināmo ražošanas un kuriem nepieciešama palīdzība pārējai? Vai būs pietiekami daudz zaļo investīciju šajos reģionos līdz 2020. gada beigām, lai aizvietotu investīcijas fosīlajos resursos? Tāpat vēlos atgādināt par tumšajiem mākoņiem pie pašreizējā apvāršņa. Eirozonā ir stagnācija, un Eiropas Savienība nākamēnes pazaudēs vienu no saviem neto iemaksu veicējiem. Paldies. Tālāk GOE grupā Manono Brī. Merci. Paldies. Paldies eh, arī referentam, kurš ir veicis vienkārši lielisku darbu, sagatavojot eh, šo ziņojumu uz, uzmetumu. Protams, eh, Eiropas Investīcija banka bankai ir jānostājas uz ilgspējīgas attīstības atbalsta ceļa un uh, Vispirms es iziešu cauri punktu pa punktam. Pirmais punkts ir nepieciešama uh, savietot kopā fiskālās uh, Eiropas Savienības iespējas ar to, ka mēs uh, esam uz zaļā kursa. Otrais - komisijas piedāvātais budžets. Un 3% deficīta robeža, līdz ar to mēs eh, nevaram pārsniegt eh, šo 3% robežu, bet eh, tas valstīm, kurām publiskās investīcijas nav tik spēcīgas kā varbūt citām, neļauj Eiropas Savienībai to atbalstīt, un Eiropas Investīcijas bankai vajadzētu šo plaisu aizpildzīt. Tātad otrais un trešais punkti. Mēs piekrītam viedoklim, kur izteica jau iepriekšējā runātāja, ka finansējumu Eiropas Investīcija bankai vajadzētu vairāk izmantot klimata izmaiņu apkarošanā. Vēlētos šeit pieminēt, ka 21. gadā mēs uzsāksim jaunu daudzgadu finanšu plānu un arī Eiropas Investīcija bankai ir, būs šeit kas veicams par to, kā notiks saskaņošana starp dažādiem finansējuma avotiem. Eiropas investīcija bankai vajadzētu iekļaut arī klimata kritērijas savā portfelī, bet um, nezinu, vai vajadzētu uh, ieviest jaunu nodokli, tātad šo te finanšu pārvedumu nodokli par ceturto punktu Mēs eh, uzskatām, ka Eiropas investīcija bankai ir jāiestājas arī par sociālo taisnīgumu un tādi mērķi un tādas investīcijas, kuras pārkāp cilvēktiesības un neatbilst ilgspējīgai attīstībai, tos nedrīkst atbalstīt. Un tikai tādi projekti, kuri pirms to izpildes uzsākšanas tiek novērtēti kā cilvēktiesībām draudzīgi, ir atbalstāmi. Nu, un, protams, cīņa pret nevienlīdzību, īpaši Eiropas Savienības dalību valstīs, izvairīties no arvien lielākas plaisas ekonomikas izteiksmēs ar dažādiem reģioniem un arī uh, sociālās un ekoloģiskās atbildības uzlikšana lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem. Uh, Visbeidzot, eh, Eiropas investīcija bankai vajadzētu apkarot arī projekts, kur izmanto eh, finanšu paradīzes. Piemēram, iepriekšējos gados ir bijuši vairāki projekti, kuri tiek vērtēti kā kuri parādījās arī Panamas dokumentos un kur tiek vērtēti kā nodokļu izvērs projekti. Un, eh, protams, tādi projekti, kur izmanto eh, finanšu šīs te nodokļu paradīzes, nedrīkst tikt, apgal, nedrīkst tikt atbalstīti. Eiropas eh, Savienībai vajad, tātad ir izveidots eh, saraksts ar šīm fiskālajām paradīzēm, un tomēr, ja ir kāda valsts, kurā ir par 15% mazāka nodokļu likme, tad to tiešām var uzskatīt par nodokļu paradīzi. Visbeidzot, par caurskatāmību. Ir labi, ka šis punkts ir iekļauts, un eh, labi, ka ir iekļauts arī cīņa pret uh, korupciju, un, piemēram, četri projekti, kurus savulaika invest, eh, atbalstīja arī investīcija banka, ir iekļauta dažādos skandālos, citas starpā arī Volkswagen skandālā. Un, kā mēs atceramies, tas bija saistīts ar emisiju testa, emisiju testu uh, kropļošanu un uh, izmaiņām. Un visbeidzot, uh, Olaf loma un Eiropas eh, ģenerāla prokurora eh, amata ieviešana. Un eh, visbeidzot, Eiropas investīcija bankas analīzēm ir jābūt pilnīgi objektīvām un nevienu iespaidot. Jūs saņemat balvu par garāko uzstāšanos šodien. Ir pieteikšies divi runātāji. Rolands, uh, Roland kungs. Thank, thank you. One, one of the issues. Jā, paldies. Rolanda kungs saka. Viens no pēdējām sarunām, kas man bija ar EIB augstām amatpersonām, bija tad, kad es uzdevu jautājumu par to, ka ja no augšas tiek uzspiesta tāda klimata pārmaiņu politika, Tad, eh, kā jūs zināt, Vācija jau ziņoja par 40 tūkstošu darba vietas zaudēšanu, atsakoties no iekšdedzes dzinēju eh, un aizstāja to ar elektromobīļiem. Īstermiņā būs milzīgas izmaksas, kas prasīs finansējumu no EIB vai Eiropas Savienības budžeta. Un viena no problēmām man līdz ar to ir, eh, cik liela uh, finansējuma daļa nu, būs kohēzijas politikā. Ja jūs izdodat eh, obligācijas un veicat uz aktīviem balstītas iepirkums, aizvi lai aizvietotu darba vietas, kas tiek zaudētas šajā pārējā, tas eh, nekompensēs līdz šinējos zaudējumus. Tas ar to manas bažas ir tādas, ka ievērojami pieaugs zaudējumi, tā skaitā negūtajās algās. Un Lielbritānijā 36 līdz 37 miljārdi ir ieguldīti opcijās. Un es vēlētos, lai šis jautājums tik ņemts vērā arī turpmākajās diskusijās. Paldies! Referents aicina uz pāris minūtēm dot vārdu arī uh, Nikolajam Bulgēvičam, kurš ir EIB pārstāvs Briselē, dot vārdu. Eh, viena, divas minūtes nav daudz, ja man jāatbild uz visiem jautājumiem. Nē, nē, jums nav jāatbild uz visiem jautājumiem, saka priekšsēdētājs. Jā, pavisam īsi paldies par eh, izrādīto interesi. Še, šajā dosjē vēlos pateikties eh, referentam Aikaut kungam un ēnu referentiem par savu viedokļu paušanu. Vēlos jums apliecināt, ka mēs sekojam Eirozonā un Eiropas Savienībā esošai ekonomiskajai situācijai, tāpat mēs runājam arī ar uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā, kā to var redzēt mūsu investīciju ziņojumā. Aicinu iepazīties ar to mūsu internetu mājaslapā. Tur ir interesanti palasīt arī, ko pašu biznesa pārstāvi domā par ekonomikas prognozēm. Tātad četras prioritārās jomas saglabāsim, lai atbalstītu izaugsmi, inovācijas prasmes, MVU un klimata eh, rīcība un inovācija. Un par geogrāfisko līdzsvaru un eh, publiskām iestādēm mēs atbalstam daudz projektu eh, arī tehniskās palīdzības jomā un kapacitātes stiprināšanai. Tā ir daļa no EIB biznesa modeļa, un ar to mēs lepojamies. Uh, Un tā, tur ir arī liela atšķirība, kas ļauj daudzus projektus palaist. Jūs jau dzirdējat visu par to, ka EIB kļūs par klimata banku. Tā ir liela transformācija. Bet tas ir tikai un vienīgi loģiski, ņemot vērā šī brīža situāciju. Mēs arī uzskatām, ka būsim būtisks partneris Eiropas komisijai un Eiropas Savienībai atbalstot jauno zaļo kursu Mēs jau labi sadarbojamies ar Fonderlajenas eh, komisiju, tā skaitā taisnīgas pārejas eh, procesā. Un to jūs arī plašāk redzēsiet tuvākajās nedēļās, kad ceram sniegt eh, apmēr, apjomīgu un būtisku atbalstu. Un noslēgumā vēlos atzīmēt, ka FC jeb Junker plāns – arī ir devis eh, ievērojumu ieguldījumu, un mēs izmēram šo ieguldījumu. Šeit nav runa tikai par investīciju skaitļiem, mums ir eh, diezgan sarežģīts process, kā mēs mēram ietekmi. 2019. gadā mēs radījām vairāk kā vienu miljonu darba vietu Eiropas Savienībā. Par caurskatāmības eh, jautājumu ar Eiropas parlamentu trīs lietas pavisam īsi Mēs esam klāt parlamentā, mēs esam vienmēr gatavi ierasties, nākt, skaidrot jums lietas, runāt ar jums. Mēs arī pilnībā atbil, atbalstam eh, Obrī kundzes minētos standarts, mums tie ir īstenoti. Un es un mani kolēģi varam tikties ar jums un izskatot, mēs pilnībā ievaram cilvēktiesības, eh, tāpat pa jurisdikcijām, kas nesadarbojas, un tas jums viss nav mums jāstāsta, mēs to jau pildām. Mēs cerams varēsim atbalstīt arī jūsu darbu tuvākais nedēļās, tā kā ja jums vēl ir jautājumi, dodiet ziņu. Paldies, un referentam vārds vienu minūti. Nu, tad man paliek tikai laikam pateikties visiem par komentāriem. Par lielāko daļu no jautājumiem mēs tiešām varam sadarboties par digitalizāciju, par, par investīciju ziņojumiem. Mēs iepazināmies, bet tas jau bija pēc termiņa, kad bija jāiesniedz ziņojuma projekts par eh, MVU finansēšanu, sociālajiem elementiem, kas tika pieminēti. Es domāju, ka mēs eh, pie kompromisiem strādāsim. Un reaģējot e, uz ECR sacīto par klimatu pārmaiņām, mēs runājam par publisku banku šeit, ne jau privātu. Tāpēc savā ziņā politizēšana būs, jo kāpēc lai savādāk vispār būtu tāda publiska banka? un EIB pārstāvs arī to pieminēja, ka viņi paši vēlas būt klimata banka. Protams, ka mēs kā parlaments varam teikt, ka tā varbūt nav laba ideja, bet es e, no klātesošajiem jūtu, ka lielākā daļa domā, ka tā ir laba ideja, bet kā īsti to īstenot. Un par sociālo dimensiju un taisnīgu pārēju, un tur mēs varam stāstīt, e, sadarboties. Es dzirdēju arī par caurskatāmiem, ka visi jau esot perfekti, uh, Nu, iespējams, ka mēs e, tomēr aicināsim jūs iet mazliet tālāk, bet labprāt e, diskutēsim ar jums par šiem jautājumiem. To mēs noteikti varam darīt. Un es domāju, ka nonāksim pie labiem e, kompromisiem un gūsim atbalstu. Paldies! Izskatās, ka nonāksim pie ziņojuma, kur lielākā daļa mums būs apmierināta. Tātad 2. decembrī prezentācija, 9. decembrī grozījuma iesniegšanas termiņš, to izskatīšana 22. 23. janvārī, balsošanas ekon 6. februārī, plenāra sēdē balsošana martā, un, un būs arī budžeta ekon uzklausīšana 13. janvārī Strasbūrā. Paldies visiem! Ēna referentiem tālāk 6, 7, 8 punkts kopā budžeta izpildes apstiprināšanas. Tā, tie, kas vēlas doties prom, lūdzu darīt to tagad. Mūsu referents ir Epinka kungs, bet viņu aizstāja. Mr. Jūzika. Viņu aizstāja Jūzikas kungs. Dodu jums aptuveni piecas minūtes, bet ne obligāti. Thank you, Mr. Chair, dear Paldies, eh, kolēģi. Es runāšu Dirkijā Nepinku vārdā, kurš atvainojas par to, ka nevar būt klāt. Bet, diemžēl, viņam ir citi pasākumi. Viņš aicināja nolasīt šādu informāciju. Tad vēlos informēt jūs par trim ESA jautājumiem. Budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas banku iestādei, EIBEBA, Eiropas apdrošināšanas un arodu pensiju iestādei EIOPA un Eiropas vēstpapīru un tirgu iestādei ESMA attiecībā uz viņu finanšu ga, 2018. finanšu gadu budžetu izpildi. Pirmkārt, Epinga kungs vēlas norādīt, ka revīzijas palāca atzinumā transakcijas visām trim iestādēm attiecībā uz viņu uh, gada pārskatu par 2018. gadu ir legāli un uh, atbilstoši visos būtiskajos aspektos. Atsevišķas e, piezīmes ir par EBA, bija atsevišķas e, gadījumos šaubas attiecībā uz iekasētājiem maksām un uzraudzības izmaksām. Pēc pārunām ar ESMA pārstāvjiem šīs atšķirības bija konstatētas kā minimālas un EBA konti ir auditēti un pārbaudīti iekšējā audita procedūrā. Tik tālu viss labi. Epinkungs vēlas atgādināt, ka mums ir zināmas bažas par EBA, ka viņi pārceļ savu darba noslogojumu no regulatoriem uzdevumiem uz īstenošanu un ES e, tiesību piemērošanu. Un vēl bažas ir par jauktiem finanšu avotiem, ES finansējums un dalību valstu finansējums varētu apdraudēt teoretiski neatkarību. Epinkungs vēlas norādīt, ka šeit apjoma radīti ietaupījumi netika realizēti nepietiekamu iepirkumu procedūru rīkošanā sadarbojoties Eiros banku iestādēji un Eiropas vēstu pirktirgus iestādēji. EBA vajadzētu stiprināt sadarbību ar ESMA, administratīvā atbalsta pakalpojumu sniegšanā un ēku apsaimniekošanas jautājumā, kas nav saistīti ar pamata funkcijām. Kas attiecas uz EIOPA, Epinga kungs vēlas uzsvērt, ka ir nepieciešams nodrošināt, ka visi pienākumi tiek veikti pilnībā un noteiktajos termiņos, Viņiem ir jāpieturas pie uzdevumiem un mandāta, kas viņiem piešķirts no Eiropas parlamenta un padomas. Un vēlas atzīmēt, ka līdzīgi kā citas organizācijas, arī EIOPA nav pilnībā pārgājusi no regulējuma uz uzraudzību. Noslēgumā Epinkungs aicina apstiprināt budžeta izpildīju visām trim uzraudzības iestādēm, bet vienlaicīgi norāda, ka viņu primārais uzdevums ir regulatīvais darbs, un tā tam ir arī jāpaliek. Epinga kungs sagaida konstruktīvu sadarbību ar ēnu referentiem, un paldies par uzmanību. Thank you, you have been... Paldies! Paldies! Jūs tiešām savu aizvietotāju darbu veicāt eh, lieliski. Tātad Černiecka kungs ir konkomitejas, kas ir atbildīgā komiteja referents. ETP, nē, S&D, ETP, nē, S&D. Fernandes kungs aizvietos Šabu Mons kungu. Paldies! Mons kungs nevarēja ierasties, bet viņš lūdza man runāt viņa vārā, vārdā, un es nolasīšu Mornas kunga uzrakstīto. Like our... Vispirms es vēlētos eh, pateikties referentam par viņa paveikto šajos trīs ziņojumos, un es un D grupas vārdā vēlos pateikt, ka mēs atbalstam šajos ziņojumos ierakstītos vērtējumus, un tomēr vēlētos uzsvērt sekojošus momentus. Vispirms eh, šo uzraugošo iestāžu uzraudzības eh, loma patērētāju aizsardzībā, finanšu adekvātā izmantošanā un caurskatāmībā ir jāli, jāpalielina. Un iesniegsim vairākus grozējumus, kuros atspoguļosies tas, ka publiskās finanšu sektora uzraudzība ir ļoti svarīga un tam ir nepieciešama efektīvi instrumenti, proti kā cīnīties pret naudas atmazgāšanu un nodokļu izvairi. Vēl bez tam uzskatu, ka adekvāta Eiropas banku uh, iestādes e, e, loma naudas atmazgāšanā un terorisma finansēš, finansēšanas apkarošanā ir svarīga. Un, e, protams, mandātam vienmēr ir jātiek izpildītam objektīvi un neietekmējoši. Un visbeidzot, eh, cik svarīgi ir neatkarīga aģentūra loma Eiropas Savienībā, to jau nevar novērtēt pārāk zemu. Ir jāizvairās no interešu konflikta un ir nepieciešams arī sadarbības platformas ieviese ar citām institūcijām. Much, uh, Sam. Paldies! Un tagad Reņū došu vārdu Džilu Bojēkungam. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāju kungs un arī paldies referentam. Reņū uzskata, ka mm, budžeta kontrolas komitejā mūsu ēnu referents eh, uzskata arī, ka šīm iestādēm ir jādarbojas Es, es, es strādāju šajā komitejā, bet tagad es runāšu kā ekon komitejas deputāts. Protams, no visiem aspektiem vērtējot šīs trīs uzraugošās iestādes ir strādājusi uzteicami, un tomēr mēs iesniegsim vairākus grozījumus, kurā mūsu viedoklis atšķiras. Piemēram, kāds ir dalību valstu adekvāts ieguldījums šo aģentūru darbībā, un mēs uzskatām, ka tam ir jātiek nedaudz pieregulētam. Par šīm trīs aģentūrām runājot, viņām izvirzītie uzdevumi ir skaidri, bet uh, kāds ir viņu programmu uh, īstenoto pakalpojumu pakalpojumu takse. Nākamais, kāda ir prioritāšu sadalīšana un kā labāk izmantot resursus šajās aģentūrās. Un iespējams, ka šīm aģentūrām tiek uzlikti jauni pienākumi, nepiešķirot tam adekvātu finansējumu. Un mēs nedomājam, ka šāda politika būtu ilgtspējīga vēl bez tam regulāri tiek izmantoti arī līgumdarbinieki. Es, protams, neuzskatu, ka līgumdarbinieku kvalifikācija ir zemāka kā ierēģu kvalifikācija, bet tas, ka tiek izmantoti darbinieki tikai īslaicīgi, to ir nosodījusi arī eh, Eiropas kopienu revīzijas palāta. Un uh, vienas no aģentūras darbībā arī tiek uzskatīts, ka šāda rīcība būtu nedaudz kritizējama. Tā tad vajadzētu tomēr darbiniekiem piedāvāt labākus līguma noteikumus. Par institūciju atskaitspēju, par mums jau ir jābūt realistiem un uzraudzības aģentūru uzdevumu saraksts pieaug gada no gada. Un, piemēram, ebai šis saraksts ir arvien pieaugošs, un tāpēc ir paredzēti četri jauni darbinieki 20. gadā, kuri strādās tieši naudas atmazgāšanas um, nozarē, bet uh, vai tiešām ar četriem darbiniekiem pietiek, jo šķiet, ka tieši Danske banka ir uh, veikusi iekšēju pārbaudi, eh, iekšēju pārbaudi pašas bankas hierarhijā, un ar to nodarbojās 200 strādājošie, bet eh, aģentūrai, kurai šis darbs būtu jāuzrauga, tiek palielināts strādājošo skalas tikai par 4. Gigoldkungs nākamais. Jā, paldies! Epinga kunga šeit nav, bet vēlētos viņam pateikties. Pateikties par to, ka viņš eh, uzrauga sekretariāta darbu un vēlētos pateikties viņam par to, ka revīzijas palāta ir uzsvērusi tos pašus vājos punktus, ko Epinga kungs. Piemēram, vēlētos pateikties arī sekretariātam, kurš strādāja pie šiem ziņojumiem. Tā tad formulējums par mandātu. Manuprāt, tas ir šis te urbānais mītpilsētas leģenda par Parīzi, Londonu un Frankfurti. Līdz šim neviens man nav varējis pārliecināt, ka kāda aģentūra ir pārkāpusi savu mandātu. Patiesībā ir ļoti daudz tādu jomu, un Buļie kungs jau tās pieminēja, visas nē, bet, piemēram, bieži vien aģentūrām nepietiek resursu, lai īstenotu viņām mandātā ierakstītos uzdevumus. Un varbūt ETP varētu konkrēti nosaukt, kur tad aģentūras ir pārkāpušas savus mandātus. Es to jums prasīju jau pagājušo gadu, jūs man neatbildējāt, un, eh, manuprāt, tie ir, kā šajā dziesmā pieminētie krokodiļi Ņujorkā. Par budžeta pārpalikumu. Pēc manām domām eh, problēma tika risina, atrisināta jau 12. gadā. Uh, jo kā tad tā var būt, ka atkal tas parādās? Man tas galīgi nav skaidrs un vēlētos to izprast. Un visbeidzot par šo miksēto finansējumu. Tātad es piekrītu, ka miksētais finansējums ir problēma izsām Ir tādi kolēģi, kur uzskata, ka, vajadzētu, ka tai vajadzētu būt starpvaldību iestādēji, un tāpēc e, Eiropas finansējums kaut kādā veidā būtu jābūt savādākam. Es personīgi uzskatu pilnīgi pretēji, jo nākotnes darbība šīm izsām lielā mērā ir atkarīga no dalību valstu finansējuma, un tieši tāpēc mums ir tik daudz problēmu iegūt adekvātus resursus. Visticamākais, ka mums neizdosies vienoties, kā kam, tam, kam tad būtu jāfinansē aģentūras, un tad varbūt, varbūt vienkārši to svītrosim vai ierakstīsim abus vērtējumus, abus skatījumus, jo noteikti, ka ISU reformēšana būs. Visbeidzot, piekrīta Bojē kungam, ka mums ir jāmudina ISA strādāt vairāk naudas atmazgāšanas apkarošanā. Jā, reformēta šīs aģentūras ir, bet vai palielinātajam uzdevumu sarakstam ir resursu Un visbeidzot šis skandāls ar Danske banku, to mēs varam uzskatīt par klaju uzraudzības izgāšanos. Tas viss notika jau 13. gadā, tātad uzraudzība ir izgāzusies un ebas vērtīgais darbs šobrīd, tā kā labā slava ir aizslaucīta ar vienu skandālu, un tas skaidri parāda, ka dalībnieku interese darboties pret mandātu, kāda ir šiem izsām, ir nesaprotama. Un visbeidzot, eh, konfliktu interese. Flankenšteta kungs, viņām uzraugošā padome atļāva ar ļoti maziem ierobežojošiem noteikumiem strādāt, un man tas nav pieņemams. Uh, Es e, vēlētos, e, lai tomēr kāds pateiktu, kādas ir reālas problēmas izsām darbojoties reālajā dzīvē, un to es vēlētos dzirdēt. Paldies, paldies Svenam! Un e, izskatās, ka es esmu vienīgais, kurš var piedalīties brīvā mikrofona procedūrā, bet es to nedarīšu. Vai referenta aizvietotājs vēlas vēl teikt noslēguma vārdus? Jā, Es eh, tikai vēlētos pateikties kolēģiem par svarīgajiem komentāriem, saka Juržiņš kungs, un nodošu tos Etinga kungam. Paldies, paldies, ka tik eh, aši jūs apkopojāt. 5. decembris pēc pusdienlaiks ir eh, grozījuma iesniegšanas laiks, 21. 22. janvāra izskatīsim, ekonā balsojums ir paredzēts tajā pašā dienā. Uh, 19. februārī ir balsojums COMT un martā tas aizies uz plenārsēdi. Paldies visiem, ļoti interesanti pēcpusdienu rītā. Redzamies pulkstens deviņos, kad mēs turpinam mūsu darbu. Jauku vakaru visiem!